So, good morning, everybody. I think um, we've rescued. Labrīt! Šķiet, ka uh, eh, Hacimar Kakis uh, eh, uh, eh, kungs ir iekļuvis satiksmes sastrēgumā uh, un nav vēl klātsošs. Tomēr es sveicu visus pārējos sveicu, kuri redušies uz diskusiju uh, par uh, publiskos sektoru struktūru tīmekļu vietu pieejamību. Es eh, jo sevišķi vēlos eh, pateikties eh, mūsu referentam Jorgo Hacimarkakis, kā arī par prezentāciju. Es domāju, ka juridiskā teksta atdzīvināšana ir ļoti vērtīga, jo parasti juridiskie teksti ir ārkārtīgi sausi un mums nav viss skaidrs, ko tas nozīmē. Un es domāju, ka mums uzklausīsim jūsu prezentāciju un pēc brīža viņš ar to iepazīstinās viesus. Un pēc tam mēs sāksim diskusiju ar uh, Eh, komitejas locekļiem, Ramāna kungu, Engstrāma kungu un uh, Rūlas kundzi. Līdz ar to mums ir vairāku politisko grupu pārstāvi šeit, kur iesaistīsies arī eh, diskusijās kopā ar komitejas locekļiem, kur arī pielicies debatēs. Um, Hacimēr Kakis kungs. Jūs varēsiet iepazīstināt ar runātājiem Eh, kā arī runāt par eh, prezentāciju par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietu pieejamību. Eh, paldies, priekšstāja kungs! Paldies par šo iespēju runāt par šo prezentāciju, kas mums noteikti iespiedzīs atmiņā, jo šis tiesību akts iespējams liekas diezgan tehnisks. Tomēr Es par šo tiesību aktu stāstīšu uh, saviem mazbērniem, kas biju referents uh, šim ziņojumam, tāpēc, ka uh, Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Eh, tas ir, būs ļoti svarīgi arī mums visiem, jo katrs no mums kā, kādreiz var eh, nokļūt problēmās, eh, cenš, cenšoties piekļūt tīmekļa vietnēm. Un vēlāk iedzinotos tematā es vēlētos sveikt dažus no viesējiem. Viņi mums pastāstījis, parādījis, cik sarežģīti ir pārkāpt pirmos eh, šķērsus eh, Tātad eh, cilvēkiem, kuriem ir kādas, kāda invaliditāte, kuriem ir nepieciešama kā informācija. Visi pārējie šķēršļi Ja, piemēram, jūs vēlaties uh, noķert uh, autobusu, tad ir daudz šķēršļu. Tomēr ir uh, pirmā lieta, ka ir jāzina, uh, kurā laikā uh, autobusa attiet, kā var nokļūt uh, biļeti un tā tālāk. Un šis uh, pirmais šķērs ir viens no lielākajiem, un par šo pirmo šķērs mēs šodien arī runāsim. Un es tiešām arī priecājos šeit uh, sveikt uh, divus uh, internetu pieejamības ekspertus no Niderlandes, uh, no Bartolomeo fonda. Uh, Tas ir eh, viens eh, no eh, pasaules centriem, kas pēta šo jautājumu. Sveicu mūsu eksperts no Niderlandes. Viņi koordinēs prezentāciju. Un es esmu arī priecīgs šeit sveikt Jonu Mariju Gercu. Viņa savukārt vada gaida doka skolu Grieķijā, un viņa mums sniegs praktiskus piemērus uh, Un viņi mums eh, parādīs, eh, cik eh, sarežģīti pirmkārt ir piekļūt mājas lapai, kura nav mainījusies, un otrkārt viņi ir izvēlējušies tieši manas tīmekļa vietnes piemēru. Tātad, lai parādītu, kā, kādas izmaiņas ir jāveic, lai tīmekļa vietni padarītu pieejamu. Sveic arī Rudolfo Katānī, viņš ir Eiropas uh, invaliditātes uh, fóruma uh, padomas loceklis, un viņš mums sniegs īsu ies, ievadu, kā arī noslēguma vārdus par tematu, pie kura jau strādā daudzus gadus, un es varu viņam piekrist tādā ziņā, ka mēs, kā Eiropas Savienība, esam nokavējuši saistībā, salīdzinot ar pasauli un salīdzinot ar dažām citām dalībvalstīm. Un tāpēc tagad došu vārdu Eh, mūsu Nīderlandes ekspertiem. Fine. Good. Yes. So, thank you. Paldies. Tātad eh, Vēlimana eh, kungam tiek dots vārds. Es vēlētos Eh, iepazīstināt ar eh, īsu eh, stāstu par to, kas ir tīmekļa vietņu pieejamība ar dažiem praktiskiem labās prakses piemēriem. Un pirmā lieta attiecībā uz tīmekļa vietņu pieejamību ir tas, tātad šis nav mans slaids, es to paņēmu no prezentācijas pirms dažiem mēnešiem. Un tajā ir parādīts, ka pieejamība neatiecas tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, arī ar cilvēkiem, kuriem ir kāda īslaicīga invaliditāte vai arī eh, kuras eh, eh, skar, skar piemēram, trokšņa problēma, problēma, vai arī viņa acis ir aiz, aizņēmtas, vai arī viņa, viņa vada ar vienu roku stūri. Vai arī viņi atrodas publiskā vietā, viņi nevēlas, lai visi varētu kolektīvi izlasīt viņu ēpastus, un tas tiešām ir sarežģīts ceļš. Tātad ceļš var būt bedrājs, un tādā gadījumā visiem ir šāda uh, motoriskā invaliditāte. piemība eh, visiem, neatkarīgi eh, no eh, invaliditātes. Tas attiecās uz cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī ar cilvēkiem, uz cilvēkiem, kuri ir ierobežojušās situācijās vai kuriem ir īslaicīga invaliditāte. Tātad, vai arī, piemēram, meklēšanas mm, dzinēji, tātad, vai jūs vēlaties būt atrasta? Jūs vēlaties, lai šis te uh, tīmekļa vietne tiktu, eh, būtu pieejama, eh, tad eh, tā ir jādara pieejama arī, arī meklēšanas dzinējos internetā. Uh, Eh, cilvēki, kuriem ir redzes eh, invaliditāte, tātad 4,5% no Eiropas Savienības eh, iedzīvotājiem zem 65 gadu vecuma ir kāda redzes invaliditāte. Daudzi vīrieši ir daltoniķi un viņi izmanto asistējošu tehnoloģiju, kura dara visu. Līdz ar to nav jāizstrādā īpašas mājaslapas vai kaut kas īpaši jādara, jo, ja jūs esat mājaslapas izstrādātājs, jūs vienkārši izmantojat specifikācijas, kā piemēram, ja jūs esat glaznotājs, vienkārši izmantojat pareizo krāsu. Un tas pats arī attiecās uh, uz mājaslapām. Ir uh, specifikācijas, kuras ir iespējams izmantot. Uh, un, ja jūs esat satura uh, redaktors, jums ir nepieciešama kāda uh, apmācība, tāpēc, ka, ja jūs izmaināta valoda, tad uh, cilvēkiem, kuri ir akli, būtu labi, uh, ja viņi tomēr varētu iepazīties ar tīmekļa vietnes saturu. Un, ja, piemēram, uh, ir uh, grieķu teksts un kāds lasa angliski, būtu labi, ja jūsu dators nebūtu iestādīts uz nepareizo valodu. Nav jādara nekas e, īpašs attiecībā uz lietotāju uh, uh, specifikācijām, lai varētu izmantot uh, ekrāna lasītājus vai uh, braila uh, displeju, vai arī palielināt fontus un tā tālāk. Viss strādā, kamēr vien uh, jūs kā izstrādātājs vai kā satura izstrādātājs esat uh, labi paveicis savu darbu. 6 Tad attiecībā uz eh, fizisku invaliditāti 6,4% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir fiziskā invaliditāte. Viņiem ir problēmas ar, ar eh, rokām vai kājām, un eh, līdz ar to viņiem ir problēmas ar, ar piekļūšanu klaviatūrai. Un, piemēram, dažos, dažās Eiropas tīmekļa vietnēs ir ļoti liela izvēle, un ja jūs izmantojat šo te tabulātoru, lai, lai pārlektu no tematiem, tad dažkārt ir eh, jāizmanto eh, tabulators kādas 40 reizes, lai, eh, lai tiktu pie pareizā raksta. Un tad ir, ir tiešām arī jāizvēlās, ir atkal jāizmanto 40 reizes tabulators, un līdz ar to vienkārši veids, kā to varētu apiet, varētu izmantot šo skip linku, kas būtu tāds kā, tā, tāds kā saites saīsinājums lapas augšpusē. Tādā attiecībā uz eh, dzirdes eh, traucējumiem 3,1% no uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem zem 65 gadu vecumā ir dzirdes uh, problēmas. Un viņu problēmas savukārt ir audio un video uh, ieraksti uh, bez uh, teksta. Uh, tomēr tā nav tikai viņu uh, problēma. Ja jūs esat, piemēram, uh, kādā tirdzniecības uh, pasākumā vai arī skaļā restorānā un vēlaties uh, kādam parādīt video vai arī jūs esat bārā un vēlaties klausīties uh, ziņu programmu, uh, tad jūs uh, zināt, ka uh, jums uh, ir skaļa jāuz, skaņa jāuzgriež daudz, daudz skaļāk vairāk, vai arī jāgaida, kamēr parādīsies subtitri. Un viena lieta ar eh, cilvēkiem, kuriem ir dzirdes problēmas, ir tas, ka viņu eh, pirmā valoda ir eh, zīmju valoda, līdz ar to labākais veids, kā padarīt tīmekļa vietni pieejamu šiem cilvēkiem, ir pievienot tātad zīmju valodu, kas ir, protams, daudz sarežģītāk nekā vienkārši izgatavot subtitrus. Un ar to ne visa pieejamības jautājumos ir vienkārši. Attiecībā uz kognitīvo mm, invaliditāti Tātad, eh, piemēram, cilvēki, kuriem ir disleksija, autisms, ADHD vai lasīšanas problēmas, kas ir 19% eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji. Arī šiem cilvēkiem ir problēmas ar piekļuvi internetam. Un šiem, šiem cilvēkiem tas nav tehnisks eh, jautājums. Uh, Eh, tas arī attiecās uz satura eh, izstrādātājiem, kuriem ir jāmaina veids, kā tiek eh, pasniegts saturs, lai šie cilvēki to varētu uztvert. Un tad ir arī seniori, tad ir cilvēki, kuri ir virs 65, 65 gadu vecuma, uh, Nu, tātad 16% no Eiropas Savienības iedotājiem, viņiem nav invaliditāte, kā mēs zinām, tomēr viņiem ir tomēr nelieli dzirdes traucējumi, piemēram, un ja tīmeklis tiek padarīts pieejamāks, tad, tad arī viņi tam vienkāršāk var piekļūt. Un tad ierobežojušas situācijas. Par tām jau iepriekš runāju, par to, ka nav jānāko spraudņu, vai ka, piemēram, Eh, cilvēki, kur izmanto iPadu, tik līdz eh, jūs nokļūšat kādos, eh, kādās tīmekļa vietnēs, tad jums ir nepieciešami tādi spraudņi, kurus, kurus nevar izmantot iPados, un tas attiecās uz daudzajām planša datoriem. Līdz ar to ir. Līdz ar to šī te tehnoloģija netiek izmantota. Tad eh, dažādas eh, ierīces, es tikko par to runāju, mēs esam eh, redzējuši vairākas tīmekļa vietnes, kuras nestrādā, piemēram, iPhone'os. Iespējams, jūs zināt, ka iPhone un iPad, Android viedtelefoni, tiem visiem ir iebūvēta pieejamība. Un tā nav tik laba, kā to varētu vēlēties. Tomēr daudzi akli cilvēki izmanto iPhone, tāpēc, ka tas padara iespējamu uh, Uh, um, informāciju saņemt uh, uh, audiālā veidā. Jūs varat nu, nosūtīt un saņemt īziņas un izmantot citas telefona funkcijas. Ir daudz tīmekļa vietņu Eiropas Savienībā. Šeit, ka direktīvā tas jau ir minēts, šis skaitlis kopumā vairāk kā miljons tātad, miljonu stīmekļa vietu un tikai pavisam eh, nelielas eh, procents eh, ir pieejami visiem, cik es zinu, tad Nīderlandē šobrīd mazāk kā 10% no valsts Eh, tīmekļa vietņiem, vietnēm ir eh, pieejamas, un pēdējo gadu laikā eh, šis procents pamazām pieaug. Katru gadu ir neliels procents pieaugums. Ir vairāki riski, ja mēs skatāmies uz šo tīmekļa vietņu, vietņu piemības tirgu. Viens risks ir tas, ka nav harmonizācijas, jo ir dažādi vietējie pasākumi, vietējas metodas, kā tiek izmērīta pieejamība, un pastāv risks, ka ir sadrumstalotība. Eh, kā arī eh, industrijā nepieciešams, eh, nepieciešamība pēc harmonizācijas. Iedomājieties, jūs esat valsts, kur strādā tikai Nīderlandē, bet strādā arī Beļģijā. Un tad 20 citās valstīs jūs tiešām priecātos par vadlīnijām, par to, kā mm, mm, viss tiek visur izmantots un visur tiek arī izvērtēts vienā un tajā pašā veidā. Tad attiecībā uz atbilstību. Tātad daži piemēri. Vienkārši eh, piemērs būtu šis autoteksts, eh, iespējams, tas ir ļoti eh, tehniski termins, tad īsi apraksē tam, kas ir attēlā. Un šeit ir piemērs YouTube un autoteksts šajā gadījumā logo YouTube. Tātad Un tad līdz ar to uh, cilvēki, uh, kuri nedzird, uh, varēs var izdzirdēt, saklausīt, ka šī te websaita nosaukums tiek nolasīts. Tad ir Valtio Neuvesta, kas ir Somijas valdības mājaslapa. Un logo ir vienīgā vieta, kur ir minēts, kas tas ir, par ko ir runa šajā mājaslapā, un šis te alta ir tukšs. Un, ja alta ir tukša, tad jums nav nejausmas, par ko ir runa. Uh, Un šo te eh, eh, problēmu var novērst trīs eh, sekundžu laikā, var vienkārši ievietot šo te alta tekstu. Līdz ar to tas nav kaut kas tāds, kas jums prasītu daudz dienas laika. Tas ir kaut kas tāds, kas ir sistēmā, un to ir iespējams uzlabot pāris sekundžu laikā. Tad attiecībā uz konsekvenci. Ja jūs pētāt mājas lapas, tad ir labi, ja cilvēkiem, kuriem ir kognitīvā invaliditāte, ka ir um, palīdzība navigācijā. Un uh, tas ir piemērs uh, mājaslapē, kur uh, kreisajā pusē var uh, iepazīties uh, ar uh, izvēli, un nākamajā uh, um, lapusē uh, ir izvēle, kas ir citā vietā, un tā ir pašā augšā, un tā ir vertikāla. Tomēr tas joprojām ir viens un tas pats uh, tīmek, vien tā pati tīmekļa uh, vieta. Uh, Tāpēc ir tik svarīgi, ja ir konsekvences, un to var novērst piecu eh, minūšu laikā. Eh, tad eh, video bez, bez nekādiem subtitriem vai uzrakstiem. Tātad, kas būtu ļoti noderīgi cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, tas ir viens piemērs. Luksemburgas websites. Un mūsuprāt, to, šo problēmu varētu novērst divu minūšu laikā. Varētu pievienot subtitrus šim video. Un eh, te ir arī eh, piemērs Eiropas parlamentā eh, mājaslapai, kur viss ir izdarīts pareizi, tātad šeit ir video, un šim video, kā jūs varat redzēt, šim video ir subtitri. Un var uh, izvēlēties arī no vairāk kā 20 valodām uh, šos subtitrus un nomainīt uh, vienkāršā veidā šos uh, subtitrus. Tā tam vajadzētu būt. Eh, vēl viens eh, piemērs eh, par īrijas ieņēmumu dienestā mājaslapu. Šī mājaslapa darbojas ar flash spraudi, un, kā jūs zināt, tad iPadam nav flash tehniskā atbalsta, un līdz ar to, ja jūs skatāties šo mājaslapu no iPada, tad nav iespējams neko izdarīt ar saviem nodokļiem šajā mājaslapā. Un, manuprāt, iespējams, tas <laughs> varbūt nemaz nav tik slikti, bet tā nu tas ir un uh, to neatbalsta arī uh, Chrome un MacOS X eh, datoru klaviatūras. Līdz ar to uh, daudziem cilvēkiem šajā ziņā būs uh, problēmas. Jums nav jābūt akliem, uh, lai jūs uh, nevarētu izdarīt uh, kaut ko ar uh, nodokļiem īrijām. Tas ir īsi ievads. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tātad jūs būsiet ceremonija meistars. Es nezinu, kas tālāk gaidāms. Labi, liels paldies, saka Hadzimarkakis kungs. Mēs redzējām, kādas ir tehniskās prasības. Jūs redzat, ka pastāv vadlīnijas, un tās ievērot ir pavisam vienkārši. Tā nav nekāda burvestība, par ko te runa. Vienkārši tehnoloģija. Un tagad Gercu kundze mums parādīs, kādai viņas skatījumā būtu jābūt tīmekļa vietnē, un sagadīšanās pēc tā ir mana, kā Eiropas parlamenta deputāta tīmekļa vietne, un Gercu kundze parādīs, kas ir saprotams no šīs tīmekļa vietnes cilvēkam, kuram nav, uh, kuram ir redzes problēmas. Vārds jums, Gercu kundze. Labrīt! Mani sauc Joana Marija Gercu. Es esmu izveidojis Gaidoks skolu Grieķijā, tā ir skola uh, neredzīgajiem, un iepriekšējā darbā es biju uh, pētniece. Uh, tehnoloģijās neredzīgajiem. Un es jums parādīsim, kā, es jums parādīšu, kā neredzīgs cilvēks, tāds kā es, var izmantot pilnīgi pieejamu tīmekļa vietni, un šai gadienā Jorgo Hadzimarkakis kunga tīmekļa vietni. Un parādīšu, kas ir darāms, lai šādu tīmekļa vietu padarītu pilnīgi pieejama neredzīgiem cilvēkiem. Es šeit esmu kopā ar Lara Gadoks komandu. Mēs pārstāvam Grieķiju. Joannis Basdeikis ir mūsu iedvesmotājs. Viņš cīnījās par uh, pieejamību tīmekļu vietnēm. Iesākumā es jums aicinātu salīdzināt divas tīmekļa vietnes. Mans uh, dators ir nedaudz uh, primitīvs, uh, taču manā rīcībā nav daudz līdzekļu, un es vienkārši ielādēju programmatūru, kas ir pieejama bez maksas. Tātad šī ir vecā tīmekļa vietne, Jorgu Hadzimarkakis kungam, un tā nav pie, pieejama eh, neredzīgiem cilvēkiem. Es atvainojos par to, ka jūs redzat manu, eh, dzirdat fonā manu um, ekrāna lasītāju, to balsi, kas runā. Un balss lasītājs nevienmēr ir savietojams ar uh, citu programmatūru. Eh, Lūk, man, šī ir iepriekšēja Jorgo Hadzimarkakis eh, tīmekļa vietne, un mans eh, ekrāna lasītājs runā, taču es nezinu, kur es tieši tagad atrodos šajā tīmekļa vietnē, jo man netiek, te nav savietotas tās abas programmatūras, un es arī nevaru izmantot pilnvērtīgi pēli. Un mans eh, ekrāna lasītājs vienkārši pārlec no vienas saites uz otru. Yeah. Sorry, but this is a new laptop. Es atvainojos, tas man ir jauns klēpju dators. Nē, ar to ļoti labi pazīstam. Es pēc tam nesen to nopirku, saka Gercu kundze.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 Tātad salīdzinu tagad ar jaunāko tīmekļa vietni Jorgu Hadzimarkakis kungam. Te man ir galvenais pamatekrāns, un tagad nu navigēšu pa šo ekrānu, un mans ekrāna lasītājs man saka, kur es atrodos. Man tagad gan ir konflikts, jo <laughs> starp ekrānu lasītāju un šo tīmekļu vietni, jo mans ekrāna lasītājs runā grieķiski, bet šeit informācija pieejama angliski. Ar šādu veidu problēmām mēs saskaramies mūsu ikdienas dzīvē. Tagad es pārliku manu ekrānu lasītāju uz angļu valodu taču tas tagad eh, nesakrīt ar eh, vidi, kas man ir grieķu valodā visi iestatījumi. Tā tad eh, tagad es nomainīju uz angļu valodā. Tad šī ir galvenā Jorgo Hadzimarkakis lapas lapa, vietnes lapa.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 saite, un tā tad iestatīšu galvenos pieejamības rādītājus. So main... Tātad tagad es esmu galvenajā pieejamības izvēlnē. Tā vietā, lai izmantotu navigāciju šur un tur pa tīmekļa vietni ar eh, klaviatūru, jo nu pēli es nevaru izmantot. Tad es e, nospiedu uz vienu citu mm, saiti, e, ko man ekrāna lasītājs bija ieteicis, Un te man ir pieejama informācija par piekļuves taustiņiem un kas man ir nospiežams, tad, ja es gribu atvērt vienu vai citu linku, neskatoties apkārt, nemēģinot ar uh, klaviatūru, uh, tā sakot, ieskenēt visu informāciju, lai saprastu, kur tieši uz lapas es atrodos. Tā tad es tagad pāriešu uz um, mājaslapu. Un nospiedu īsaiti, lai nonāktu uz mājaslapu. Tagad man ekrāna lasītājs stāsta, kas ir lasāms tīmekļa vietnē, kāda tur ir raksti. tehnoloģija nav simtprocentīgi uzticama. Tāpēc es pievērsos gaidoks. Tas ir uzticamāks risinājums. So now I try to navigate in the website and read. Tagad es mēģinu izmantot navigāciju šajā tīmekļa vietnē. So now it's said to me that... Un tagad ekrānlasītājs man nolasīja, kādas ir saites pieejams un varu izlasīt kādu rakstu. So, sorry. I tried to access. Es mēģināju piekļūt preses saitēm, lai iepazītos ar uh, tajās atrodamo saturu. Mēģināšu jums parādīt, ja man izdosies uh, vēl cits iesadījums šai tīmekļa vietnē, kaut arī zinu, ka laika man vairs nav palicis daudz. Okay. Um, so that's all for me. Tad no manas puses tas arī būtu viss. <laughs> Mēģināju darīt visu, kas manos spēkos, bet, nu, eh, te jūs varat redzēt, eh, ka kā par šo saiti pārvietojas um, neredzīga persona. Lielas paldies arī no manas puses, saka Hadzimarkakis kungs. Um, I... Pirmo reizi es tagad tiku vadīts pašo tīmekļa vietni no tās personas puses, kam tas ir nepieciešams. Protams, vairums no mums piekļūst atšķirīgi šai tīmekļa vietnē. Un tagad jūs redzat, cik īsten ir grūti izmantot šīs tehnoloģijas un cik daudz laika tas aizņem un kāpēc mums Eiropas Savienības dalībvalstīs ir steidzam nepieciešama harmonizācija šai jomā. Paldies Gercu kundzei, ka viņa pie mums ieradās no Grieķijas un ar šādām problēmām saskaras 15% Eiropas Savienības iedzīvotāji. Tātad pirmais šērs, kā redzat, ir apjomīgs. Tātad liels paldies jums tagad aicinu nākošo runātāju Rodolfo Katānī. Viņš pārstāv Eiropas uh, invaliditātes fórumu. Vārds jums lūdzu. Mr. President. Paldies priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti deputāti, jūs esat redzējuši, kādas ir iespējas, kādas ir grūtības. Es domāju, jūs sākat aptvert, ka izmaiņas ir iespējams. Mēs dzīvojam laikos, kad novērojam vēsturiski pārēju no materiālā uz nemateriālu, no uh, vietējās uz, globālās, uz globālo komunikāciju. Taču pieejamība ir svarīga izglītības Eh, rehabilitācijas, nodarbinātības, sociālās iekļautības, politiskās kultūras dzīves eh, jomā un pakalpojumi, ko sniedz valsts iestādes, administratīvās iestādes, ir praktiski nepieciešami vairumam iedzīvotāju un arī šādu risinājumu tuvākajā laikā ir nepieciešama. Neapšaubām ir nepieciešama uz lietotāju uh, virzīta pieeja. Es domāju, par to nav nekādu šaubu. Es negribu par to vēl sīki jums stāstīt. Tagad nav š... mums ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā pieejamības jomā. Komisijas pētījumi apgalvo, ka mazāk par 10% no uh, sabiedrības pieejamām tīmekļu viet, vietnēm ir mm, pieejamas, un tas attiec uz valsts uh, tīmekļu vietnēm, un privātā sektora tāda vēl mazāk. Divas lietas. Uh, mums ir paredzēta šai direktīvā pieejamība, Un pieejamība var būt virzītājs spēks arī mazajiem vidēji, mazajiem un vidēji, vidējiem uzņēmumiem. Nav grūti to nodrošināt. Tā ir iespēja, taču neaizmirsīsim arī to, ka te ir runa par cilvēktiesībām. Jo tad, kad kāds ir ārpus sabiedrības, ka tas nav iekļauts sabiedrībā, uh, Tas ir, nepieeja, tas ir nepieņemams šiem cilvēkiem, ne tikai cilvēkiem, kam ir invaliditāte. Mēs saprotam, ka šādas problēmas varbūt ir vecāku gadu gājumu cilvēkiem, cilvēkiem, kas nav tik labi pazīstami ar internetu lietošanu. Es domāju, tas ir, ir svarīgi, ir būtiski mums saprast, ka šis priekšlikums nav pietiekams tas nāk par vēlu, bet, nu, labi, jā. Vajag veltīsim te vairāk laika, taču tā prasības ir pārāk zemas un ir identificēts tikai 12 kategorijas, un tās ir pār par desmit gadu vecas, jo dati ir ievākti 2001. gadā līdz 2050. gadam. Būs milzīgi jāpaplašina pieejamība. Un tagad Eiropas Savienības iestādēm ir pienācis laiks pieejamību īstenot dzīvē. Diemžēl nākošgad ir gaidāms pilnīgas pārmaiņas Eiropas iestādēs. Tiks ievēlēts jauns parlaments, tiks izveidot jauna komisija, jauna komisijas kolēģija un mēs vēlētos, lai šīs tiesība akts tiktu pieņemts pirms tā brīža, pirms nākošā gada jūnija, kad šis sasaukums beigsies. Mums ir jāizteno efektīvs tiesību akts, jāizteno ambīcijas. Jau ilgi ir gaidīts šis pieejamības tiesība akts, horizontālā nediskriminēšanas direktīva, kas kaut kur uh, dus, un mēs tiešām ceram, ka 8, 80 miljonu Eiropas Savienības iedzīvotāji, kam ir invaliditāte, vēlmes tiks ņemtas vērā. Paldies priekšsēdētāji. Grazie, mīļie Rodolfo. Grazie, mīļie Rodolfo. Liels paldies, saka Hadzimarkakis kungs. Līdz ar to Šī prezentācija noslēgusies. Vēlāk Eiropas ekonomikas sociālo lietu padomes kolēģis nāks klajā ar savu prezentāciju. Lefkārda kungs viņš pats ir neredzīgais un viņš vēlāk parādīs savu prezentāciju. Ar to šī prezentācija beigusies. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētājs. Es ierosinātu, ņemot vērā laika ierobežojums, tad varbūt uh, jūs minētā prezentācija, kas gaidām, varētu notikt tagad, jo tad jums un jūsu ēnu referentiem būs iespēja apspriest šo prezentāciju vēlāk. Iespējams, ka nebūs iespējams izvērst plašas diskusijas, taču vismaz jādod vārds viesi. Tad pēc tam, ja būs laiks, tad uh, komisija varēs izteikties. Ja piekrītat Hadzimarkakis kungs, tad varbūt labi būtu domu, laba doma būtu uzklausīt Avigārdu kungu tagad. Es neesmu pārliecināts, vai esat gatavs uzstāties tagad, jā, ja es jūs aicinātu to darīt tagad. Un tad es domāju, pārbaudīsim, cik mums laika ir palicis, varbūt jūs varētu nākt klajā ar noslēgumu vārdiem par grafiku, un tad būs diskusijas, jo šīs būs ļoti vērt, šī būs ļoti vērtīga informācija. Vegāta kungs no Eiropas sociālo, ekonomikas sociālo lietu komitejas lietas, paldies, ka var vēlties uzstāties. To... Paldies, izteikšos īsi, jo man arī interesē viedokļa apmaiņas starp jūsu komitejas locekļiem. Paldies, ka uzaicināt mani, un es līdz ar to varu arī jūs iepazīstināt ar ekonomisko sociālo lietu komitejas viedokli, kas ir tieši arī, protams, ir Eiropas sociālās sabiedrības valsts Eiropā, pārstāvot uh, nevalstiskās organizācijas darba devējus, darba ņēmējus. Tā kā mēs arī vēlamies no savu viedokļu pateikt, kā mēs to redzam un kas te galvenie jautājumi. Kā iepriekš solījis, izteikšos īsi. Tā kā uzreiz ķersimies pie lietas. Man arī ir vieglāk runāt, jo jau iepriekšējā runātā arī jums tieši patklāja, cik sarežģītas lietas var būt un prīri praktiskā līmenī, cik gandrīz sarežģītas viss notiek. Un dažkārt vispār ne, nekas nesanāk. Es no personīgās arī pieredzes jums varu atzīt, ka es izmantoju uh, datoru katru dienu, bet nekad uh, neizmantoju pēli, jo kā akls neredzīgs cilvēks to nevar nemaz izdarīt. Bet, jebkurā gadījumā, datoru mājaslapas var izmantot, un jāatzīst, ka es, piemēram, pats visu laiku izmantoju arī tās uh, savā darbā. Eiropas ekonomiskā un sociālajā komitejā. Tas, ko Katānīkums stādīja, mēs tiešām vēlamies, lai direktīvas darbības joma tiktu pa paplašinātā, lai tiktu iekļauts visu valsts iestāžu mājaslaps. Tam ir svarīgi iemesli. Mums visiem būtu jāpiekrīt, ka pieejamība ir jāuzskata par absolūtu svarīgāko jau vienu no principiem, vispār jau veidojot mājaslapu, ja tā pārstāv valsts iestādi. Tad valsts iestu mājaslapas izveids procesē tas ir ar jaunājiem verā, kā izbūves princips. Tas nozīmē, ka tas ir jāņem vērā attīstot programmatūru, arī to tālāku attīstību. Tad ir jānosaka konkrēti, kuram kāda veida iestādēm mājaslapām ir šāds prasības tā ka nepietiek vienkārši pateikt, ka 12 veidu mājaslapām ir jānodrošina pieejamība. Jo tas ir šobrīd kā noteikts 2001. gadā, un tas ir spēkā šis saraksts, bet mēs uzskatām, ka te ir jāaktualizē šis saraksts un jāpanāk vienkāršai vispārējā principu ievērošana. Tādā veidā mēs varētu nodrošināt, ka arī tirgus uh, dalībnieki, ietotams, ievēro viens un tašs pašs standarts visā Eiropā. Gal galā, šie standarti, par ko mēs runājam, jau ir iekļaut pašā arī direktīvas priekšlikumā. Tie ir apstiprināti starptautiskā līmenī. Tas ir Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Tātad tās ir starptautiskās vadlīnijas par tīmekļa vietnēm un saturu Un arī, ja Eiropas iestādes ievēros šīs vadlīnijas, tad, protams, viņi arī spēs nodrošināt arī pakalpojums visā globālajā tirgū. Tas tas pats svarīgākais. Jāatzīst, ka tas nav uzreiz tā automātiski, neuzreiz tādēļ, ka kāda mājaslapa būtu piekļuve nodrošināta, tad uzreiz tas būtu arī visām mājaslapām. Ir arī jau pieredze, dalībvalstīs ir tā, ka dažas valsts iestāžu mājaslapas ir pieejamas un dažas nav. Tas nenozīmē, ka viena ir tad visas valsts iestāžu mājaslapas automātiski to izdara. Tādēļ mums jānodrošina tomēr skaidrs, nepārprotams prasības visā valsts sektorā. Tad ko mēs tieši ierosinām? Tas arī mans prezentācijas secinājumi. Mūsu ierosinājums ir šāds. Ir jāizveido instruments, ar kādu palīdzību pilsoņi var ziņot par mājaslapu pieejamību. Vienkārši ziņošanas mehānisms, uh, kur Eiropas iedzīvotāji var nosūtīt ēpastu, norādot linku, saiti un pateikt, lūk, tur nedarbojas bet ir jābūt zinām, kam lai to nosūta. Tas būtu vienkāršs veids, kā var apkopot informāciju un arī uzrādīt uh, direktīvas progresu. Dalība valsts var izmantot šālāšu informāciju, arī sagatavot savu ziņojumus par direktīvas ieviešanu. Tātad tas ir būtu visam vienkārši. Saskaroties grūtībām, pašlietotāji par to ziņo, un tas ir iekļauts kopējā ziņojumā. Tālāk mēs ierosinām. Dalībvalstīm pienākums būtu nodrošināt apmācību valsts iestāžu darbiniekiem, kas tieši atbildīgi par, atbildīgi par mājaslapu uzturēšanu, lai tieši veicinātu direktīvas ieviešanu un uzturēšanu. Sociālajiem partneriem vajadzētu absolūti apzināties savu atbildību. Tālāk. Mēs esam daudz runājuši arī par nākotnes tehnoloģisko attīstību un par to, kā to visu varētu ņemt vērā. Es domāju, ka arī mobilās versijas ir jāpakļaut direktīvai. lai nodrošinātu, ka arī nākotnē šī direktīva arvien tik ievērota. Tas arī parādās jau starptautiskās pieejamības standartos, tā ka praktiski tā neradītu jaunas problēmas. Un otrkārt, es domāju, ka mums jāņem vērā. Jau ļoti daudz mājaslaps tiek pielāgots arī e, eh, planšetdatoru un mobilo telefonu izmantošanas iespējām, un tās jaunas aplikācijas Un šie api tiek arī jau arī ie, iestrādāt tā, lai, protams, arī mājaslaps varētu reāli arī tad pilnībā izmantot. Lai tas atbilst visām tām funkcijām, ko spēja tad uzrādīt pilnu mājaslapu. Tādā ziņā ekosoks arī atbalsta komisijas, šeit komitejas priekšlikumu un Un es vienkārši domāju, ka te ir jāspēr vēl tālāk solis, un šo darbību somu ir jāpaplašina. Un ir jāpārvar līdzinējā sadrumstalotība iekšē tirgū. Tas arī viss no manas puses šobrīd labprāt arī atbildēt uz kādiem jūsu jautājumiem. Un ceru, ka arī mēs turpināsim šo dialogu ar mūsu referentu. Paldies par sadarbību! Man tikai interesē jūsu grafiks personīgi. Vai jūsu ziņojums jau tagad tiek jau apstiprināts eksokā? E e e e e e e e 22. maijā tas tika apstiprināts. Jāatzīst, ka šorīt mums nebūs vairāk iespējas turpināt diskusijas, bet mēs labprāt uzaicinātu uz mūsu komiteju uz nākošo reizi, kad mēs arī um, apsvērīsim šo jautājumu. Jo šobrīd tālāk mums seko balsošana, bet es vēl došu vārdu arī kāds Markaks kungam. Bet es domāju, ka tas bija ārkārtīgi noderīga pieredze, tieši apzināties praktiskās problēmas un Es tā došu vārdu Kacimārkākas kungam. Varbūt jūs vēlaties teikt kāds secinājums šobrīd un pateikt, kā mēs varētu rīkoties tālāk. Un komisija varētu ļaut tā izteikties, vai tad nākotnē tomēr? Nu, ko jau plānots ir tas, ka balsošana tūlīt sāks. Es domāju, komisija varētu izteikties arī vēlāk, ja Jakobīdis kungs arī tam piekrīt. Un es vēlētos jums priekšsēdētāji pateikties par iespēju, ka mēs šo jautājumu vēl pārspriestu arī ar deputātiem pēc balsošanas. Un paldies arī visiem kolēģiem, un aparēst, paldies arī Abigārda kungam. Viņš tieši ļoti precīzi konsolidēti uzsver galvenos šīs priekšlikuma jautājumus un man ir prieks, ka arī sociāla lietu komiteja atbalsta šo ideju, ko šobrīd jau piedāvā komisija. Jebkurā gadījumā te ir vēl jāstrādā. Lai to vienkāršotu. Jūsu darbs ir ļoti svarīgs pamats, um, lai mēs turpinātu arī savu darbu te parlamentā. Un lūk, tā kā jums pašam, protams, ir tā reālā pieredze, paldies, jums ir, jums ir ārkārtīgi ciešā saskat daudz vairāk nekā man un jebkuram citam. Nu, labi, priekšsēdētāji, tad lai būtu tā kā tālāk atkal jūs vedat visu sēdi un sanāksmi. Mēs arī drīkstam tā atbalstot. Ne, nu, nu šodien nebūs iespējas turpināt diskusijas pēc balsošanas, tādēļ es ierosinu, ka. Kā Mēs plānojām otro viedokļu apmaiņu ar jums un ar referentiem vēlāk. Nu, piemēram, 17. un 18. jūnijā. Un plus arī vēl papildus uh, citas uh, komitejas sanāksmes mājā. Iespējams, ka 7. mājā tam mēs vēl varētu pusstundu vēlēt, atvēlēt tam. un jūs savu ziņojumu nodosiet tālāk uz tulkošanu 22. maijā, līdz ar to tas nozīmē, ka jums būs iespējas arī rūpīgi vēl ņemt vērā arī ekosok um, ziņojumu. Turklāt visiem viesiem vēlos norādīt, ka viss mūsu sanāksmes arī eh, Eiropas eh, eh, straumēšanā tātad tiešraidē, un es nezinu, cik tas labi atbilstīgi kvalitāti un tehniski jums pieejam, bet es domāju, ka kāds Markaks kungs jums to varētu drīzāk pateikt. Bet mūsu komitejas mājaslapa paredz šādu iespēju, un jūs varat arī klausīties debats jūsu pašu valodā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs elements. Un es domāju, ka to arī kāds Markaks kungs varēs uzsvērt savā ziņojumā. Un es tiešām būtu pateicīgi dzirdēt arī, kā jums ir šī personīgā pieredze, vai tas ir reāli tehniski iespējams. Tas reiz arī tā kā mūsu pārbaudi. Ja pat mēs savu darbu nevaram nodrošināt jums pieejamu, tas jau vien tad liecina, cik svarīgs būtu šāds vēl tālākais uh, likumdošanas priekšlikums. Es domāju, ka kāds markāks un arī ēnu referents šajā jautājumā iedzināsies. Nu, labi, tad uh, savalkot kopā. Mēs esam ļoti pateicīgi daudzajiem jums viesiem, kas esat ieradušies un palīdzat mums arī mūsu darbā. Un arī šī rīta uh, sesija jau, protams, tiek straumēta, un turklāt mums arī ir uh, apkārtraksts. Uh, Tā kā, nu, katrā ziņā mēs arī aicinām jūs iepazīties ar to un arī elektronisko formātu, un tas viss arī atspoguļo mūsu darbu. Un, kā cimēr kā kunga priekšlikums, tas ir tā kā mūsu reakcija uz komisijas priekšlikumu, un te mēs ņemsim vērā arī to, ko jūs tad jau sakat par tālāko procesu virsību. Paldies jums visiem par ierašanos un par darbu. Tagad sāksim balsošanu. Ir plānot vairāk nekā stunda, balsošanai. Jums ir ļoti daudz jautājumu, kas ir jāizskata. Well, he's busy again. Okay. Yeah. No. Can I just check? So, Yogo, you have... Jirko, tad tev apmienā šāda tāda mākā kārtība, jā? Ja? Labi, ķeramies pie balsošanas. Balsosim, cik vien iespējams arī, ja gadījumā nepieciešams arī ar balsošanas kartēm. Gefards kundze sagatavotais ziņojums par Eiropas eh, rūpniecības atjaunošanu. Vai kāds, kas jums kas sakāms pirms balsošanas? Jā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī manām kolēģiem un kolēģiem, ēnu referentiem. Mm, te bija ļoti daudz pozitīvu grozījumu, man tas arī gan tiešām ļoti atbal, iepriecināja un pārsteidz reizēm. Es mēģināju pēc vislabākās apziņas, protams, arī piedāvāt kompromisu grozījumus Bet tautas partijā un uh, ALDE un ECR uzskata, ka tas ir lieki. Domā, ka vajadzētu balsot tomēr par katru atsevišķu grozījumu atsevišķi. Bet vēl vairāk es dzirdu pārsteigumu, kad uh, Daudz patīk grib ieviest mocskos grozījums, nu to es noraidu. Galu galā mums jau bija panākt vienošanās ar tautas partiju un visām lielajām partijām iepriekš, tātad mēs balsojam par grozījumiem šajā sarakstā un nekādā veidā motiskos grozījumus es nepieņemu. Tad to jau lūdzu vajadzēja darīt kompromisu grozījumu izstrādāšanas laikā. Bet tā, tagad pēdējā brīža paziņojumi, tas vairs nav iespējams. Okay, well, thank you. Well, you made your position quite clear. Eh, paldies, jūs skaidri norādījāt savu pozīciju. Un tātad eh, visus grozījumus var eh, iesniegt ar vispolitisko grupu piekrišanu. Līdz ar to es nerierosinu tagad izvērst debatas, tādāk mums būs nepieciešams viss rīts, lai tiktu galā ar visiem darbiem. Un tāpēc tagad ķersimies pie darba. Otrais grozījums tad balsojums pa daļām par pirmo uh, punktu. Pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Un tagad otrā daļa balsošanai. Būs eh, elektroniskā pārbauda, tad, tad eh, sākam balsot par otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 eh, pret, 30 par. par. Pirmais grozījums atkrīt, un tagad balsojam par trešo grozījumu. Ar vienu vārdu, kurš ir papildināts. Tad otrais atkrīt. Tas ir kā papildinājums otrajam grozījumam. Tad ir trešais grozījums, kurš pār, kurš pret? Pieņemts. Piektais ir grozījums, kurš pār? Balsojam elektroniski par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 14. 7. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 6. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 4. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 8. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Norādīts. 11. grozējums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Darītais grozījums kā papildinājums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Desmitais grozījums. Arī papildinājums. Kurš ir par? Pret? Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot par 13. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Eh, grozījums, eh, tā kā 13. ir atkritis, eh, tagad ķeramies pie 15. grozījuma, bezmutiskā grozījuma. Kurš pār? Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. 14. grozējums. Balsojums pa daļām. Līdz ar to pirmā daļa. 14. grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. Otrais grozējums. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. 12. grozījums kā papildinājums 14. grozījumam. Kurš pār? Kurš pret? Norādīts. 16. Eh, Obermaira kunga grozījums, kurš pār, eh, kurš pret, noraidīts. 19. grozījums, kurš pār, kurš pret, noraidīts. 17. grozījums, kurš pār, kurš pret, pieņemts. 20. grozījums eh, kā papildinājums 17. grozījumam, kurš par? Kurš pret? Norēdīts. Jums kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 21. grozējums. Kurš par? Pret? Balsojam elektroniski. 21. Eh, grozējums tātad. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 24. grozījums kā papildinājums 25. kurš par, kurš pret, pieņemts. 22. grozījums arī kā papildinājums kurš par, pret, noraidīts. 23. grozījums kā papildinājums kurš par, kurš pret, pieņemts. 27. grozījums kurš par, pret, pieņemts. 26. grozījums kurš par, pret pieņemts. 31. grozējums, kurš par, kurš pret pieņemts. 28. grozējums bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Pret. Pieņemts. 28. grozējums. Kurš par? Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 30. grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 32. grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 33. grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 34. grozījums. Kurš ir pār? Balsojam elektroniski. Sākam balsot par 34. grozījumu, beidzam balsot. Norādīts. 16 par 19 pret. 37. grozējums. 37. kurš par? Pārbaudīsim. 37. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad ir 36. grozējums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tādā gadījumā 38. atkrīt. Pārvadam elektroniski. 36. grozējums. Sākam balsot par 36. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. Eh, pieņemts, un tas nozīmē, ka 38. atkrīt. Un 41. Eh, arī atkrīt. Kā arī 39. atkrīt. Bet kā paliek ar 35. Tu par to var balsot kā par papildinājumu, vai Gepardas kundze tam var piekrist. Sākam balsot par 35. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balsu pārsvaru. 40. grozījums. Par to balsēm kā par papildinājumu, vai man ir taisnība, Gepērs kundze? Taisni tā. 40. grozījums. Kurš par? Kas pret? Sākam balsot. Šit kā referencē vēlējās, lai būtu šis balsojums, lai beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 42. grozījums, kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 43. grozījums, kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 44. grozījums, kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 45. Eh, kurš par? Pret? Pieņemts. 48. kurš par? Pret? Pieņemts. 48. At atkrīt, 47. kurš par? Pret? Pieņemts. 50. kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 51. kā papildinājums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 49. grozējums balsājums medaļām. Pirmā daļa. Kurš par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa. Kurš ir par? Kurš ir pret? Noraidīts. Un tagad ķeramies eh, pie atzinuma kopumā. Balsosim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par atzinumu kopumā. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 balsi par, 3 eh, pret un 11 atturās. Paldies! Vai vēlētājāties ko teikt? Gepārds konsults. Jā, es eh, no sākuma vēlētos pateikties. Uh, par sadarbību. Es eh, iesaku savai eh, grupai eh, atturēties nevis tāpēc, ka tas būtu līdzīgs ziņojums, bet tāpēc, ka vairums no tā, ko es vēlējos redzēt kā daļu no industriālās politikas, Tas eh, vienkārši ir izsvītrots. Eh, to ir darījusi liberāli centrālā eh, komiteja, grupa šajā, šajā komitejā, un tas nav pieņemami sociāldemokrātiem. Es ceru, ka galvenajā komitejā būs citādāk. Labi, liels paldies! Jebkurā gadījumā mums ir jāgarantē, lai mūsu pozīcija par mūsu uh, pozīcija tiktu uh, aizstāvēta ITR komitējā, un es domāju, ka jūs to noteikti arī darīsiet, bet uh, tagad mēs ķeramies uh, pie uh, Garstas uh, Ramona uh, kunga ziņojuma uh, par Eiropas uh, patērētāju uh, politiku. Vai jūs vēlēties ko teikt, uh, uh, Ramona kungs? Nē, uh, ja nē, tad uzreiz ķeramies pie balsošanas. Tātad. Vēlējos tikai teikt, ka ir vairāk vairāki uh, vairāki papildus nosākumi, kurus esam ieviesuši, lai būtu vieglāk uh, izsakot balsošanas sarakstam. Uh, pirmais uh, grozījums, uh, kurš pār, kurš pret, pieņemts. 96. kurš pār, pret, pieņemts. 91. kā papildinājums, kurš pār, pret, pieņemts. Pārbaudām elektroniski. 91. Uh, grozījums. Kā papildinājums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 eh, pret 6. 92. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 90. Eh, par? Pret? Pieņemts. 85. atkrīt, eh, bet pārējie arī atkrīt. Un tagad 93. grozējums, kurš ir par? Pret? Pieņemts. 94. kurš par? Pret? Pieņemts. 95. Eh, mm, pirmā daļa. Eh, kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Pieņemts. 98. Kurš par? Pret? Pieņemts. 97. kā papildinājums. Kurš par? Pret? Norādīts. 99. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Simtais grozējums. Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 103. grozījums kā papildinājums, kurš ir par pret, pieņemts. 101. grozījums eh, par pret, pieņemts. 104. grozījums, kurš ir par pret, pieņemts. 105. Eh, kurš par Kurš pret? Pieņemts. 106. grozījums kā papildinājums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Noraidīts. 108. grozījums. Kurš ir par? Balsojam elektroniski par 108. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 17 pret. 107. Sākam balsot. Kurš par? Pret. E, tas nav īsi skaidrs. Varbūt varētu skaidrāk to parādīt. Tātad par 107. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 e, pret 12. Tagad 109. Eh, eh, grozījums, kurš par, kurš pret, pieņemts. 110. Eh, kurš par, pret, pieņemts. 114. par, pret, pieņemts. 111. par, pret, pieņemts. 112. par, pret, atturas, pieņemts. 113. kurš par, pret, pieņemts. Pirmais kompromisa grozījums, kurš ir par, pret pieņemts. Un nu, tagad uh, otrais uh, par pret uh, pieņemts 124. kurš par, kurš uh, pret atturas pieņemts. 125. grozījums, kurš par uh, pret atturas pieņemts. 126. kurš par pret atturas pieņemts. 127. kurš par? Kurš ir par? Kurš ir pret? Atturas. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 17 par, 18 eh, pret. 128. Kurš par? Pret? Āturs pieņems. 129. kurš pār pret noraidīts. 133. kurš pār. Balsām elektroniski par 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. līdz ar to arī atkrīt. 131. atkrīt. Un tagad uh, balsosim par 132. kā par papildinājumu. Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. Un 130. arī kā papildinājums, un arī tās atkrīt. Tagad uh, par 135. balsājumu, kurš ir par? Pret. Pieņemts. 134. kurš par? Pret. Pieņemts. 136. ir atkrīt. Uh, Tātad pieņemts. Trešais eh, kompromisa eh, grozījums. Kurš ir pār? Kurš pret? Pieņemts. Un tagad 142. grozījums. Kurš ir pār? Pret? Pieņemts. 141. Kurš pār? Pret? Pieņemts. 143. kā papildinājums. Kurš ir pār? Pret? Pieņemts. Muskais grozījums 3. Kurš ir par? Pret? Pieņemts. 100. Tad ceturtais kompromiss grozījums. Kurš ir par? Pret. Pieņems. Un tagad eh, ķeramies eh, pie 150. Eh, grozījuma, Gepārdas kundas grozījums. Kurš ir par, kurš pret? Pieņems. Tātad, Jānis Irsaks, kurš pār pret, Tātad ceturtais mutiskais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 154. Kurš par? Kurš ir pret? Noraidīts. 155. Kurš ir par? Pret. Pieņemts. 153. Atkrīts. 156. arī atkrīt. Līdz ar to tagad 158. Kurš ir par? Kurš ir pret? Noraidīts. 157. Vai tas darbojas kā papildinājums? Kurš par? Kurš pret? Pieņems. Piektais eh, mutiskais eh, grozījums. Sākam balsot par piekto mutisko grozījumu. par uh, virsrakstu. Tātad uh, mazāk aizsargātie patērētāji, beidzam balsot, norādīts. 17 par 17 pret kompromisa grozījums 5. Eh, Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. Tagad ķeramies pie sēstā virsrakstā. Pasažieru tiesības sākam balsot par sesto. Es nezināju, ka virsraksts varbūt ir tik pretrunīgi. Tagad beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu uh, pārsvaru. Atvainojiet, uh, referent, uh, jūsu uh, virsraksts netiek uh, atbalstīts. Sestais kompromiss grozījums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņems. Un tagad uh, ķeramies uh, pie sadītā kompromisa grozījuma. Kurš ir par? Kurš ir pret? Atturas. Pieņems. Tagad 179. 179. grozējums. Kurš ir par? Kurš par? Kurš ir pret? Norādīts. Sadītais mutiskais grozējums virsrakstā, kurš ir par? Jā, šis tomēr tiks pieņemts. Kurš pret? Tātad skaidri eh, zināms, kā ir pieņemts. 182. Kurš ir par? Kurš ir pret? pieņemts. Līdz ar to nākamais atkrīt 183. 184. kurš ir identiski, eh, kurš, par, eh, kurš pret eh, pieņemts. 187. un 186. un 185. atkrīt. 188. referenta grozējums. Kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. Astotais mutiskais grozējums. Kurš ir pār? Kurš ir pret? Pieņemts. 189. Eh, atkrīt, un tagad 8. Eh, kompromisa grozījums, kurš ir par. Kurš ir pret? Pieņemts. Tagad 9. Eh, kompromisa grozījums, kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. 197. un 198. grozījums. Tagad Par 9. jau nobalsojām. 107. un 108. kurš par, kurš pret uh, pieņemts. 200. grozējums. Kurš ir par? Kurš ir pret? Pieņemts. 9. mutiskais grozējums. Kurš par? Sākam balsot elektroniski. Par vēl vienu uh, pretrunīgu, strīdīgu virsrakstu. Kurš ir par? Beidzam balsot. 16 par 19 eh, pret, eh, arī eh, šis bija neveiksmīgs. Tagad desmitais kompromiss grozījums, kurš ir par. Kurš ir pret? Pieņemts. 202. kā papildinājums desmitajām. Kurš ir par? Kurš ir pret? Norādīts. 208. atkrīt. Un tagad Divas lapuses atkrīt. Tagad 28. Eh, eh, kā pilns grozījums, kurš ir par pret. 29. tātad par, eh, pret. Parosim elektroniski. 209. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. 211. Rošvārkunga grozījums. Kurš ir pār, kurš pret? Pieņemts. Līdz ar to 210. atkarīt, 212. kurš par? Pret. Tas galīgi nav skaidrs. Tad 212. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par, 18 eh, pret. Eh, daži cilvēki ļoti eh, lēni balso, jums vajadzētu tomēr būt ātrākiem. 213. grozījums. Sākam balsot par 213. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Tagad apsvērumu. 23. grozījums, kurš par, kurš pret, pieņems. 25. kurš par, pret, pieņems. 26. 26. Eh, atkrīt, 27. kurš par pret pieņemts. 28. par pret pieņemts. 29. Eh, kā papildinājums eh, par pret atturas pieņemts. 30. kā papildinājums kurš par pret pieņemts. 31. kurš par pret pieņemts. 38. uz to teicās 31 bet 32. Eh, eh, atbilstošā daļa 2. Eh, par to tagad balsojam, kurš par, kurš pret pieņemts. Un 32. grozījums, kurš par, pret pieņemts, un 11. kompromiss grozījums, kurš par, pret pieņemts. 37. kurš par, pret pieņemts. 39. kurš par, pret pieņemts. 12. kompromiss grozījums, kurš par, pret pieņemts. Un 48. grozījums, kurš ir par, pret norādīts. 51. pats par sevi, kurš ir par pret pieņemts. 49. horizontālais uh, grozījums īsti neatzrošu, ko tas īsti nozīmē. Tad vairākās daļās atdalīts. Bet kā Inenes horizontālais uh, grozījums, uh, sākām par to balsot, kurš ir par pret un horizontālā veidā tas arī tiek pieņemts. 50. arī tiek horizontāli uzreiz automātiski e, pieņemts. E, 13. kompanijas grozījums, kurš par, par pirmo daļu, kurš par pirmo daļu, kurš pret. Atturas e, pieņemts eh, otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Arī tas ir pieņemts. Un tagad ķeramies pie 14. kompromisa grozījuma. 14. kompromisa grozījums. Kurš ir par, eh, kurš ir pret eh, pieņemts? Un tagad 50. Eh, kompromisa grozījums, 15. kompromisa grozījums par pret pieņemts. Un 16. kompromisa grozījums. Par pret pieņemts. 68. grozījums par pret pieņemts. 69. un 71. grozījums par pret pret pieņemts. 17. grozījums atkrīt, kompromiss grozījums 17 par pret pieņemts, kompromiss 18 par pret pieņemts. 78. transporta komitejas eh, kā papildu grozījums par, pret, pieņemts. 84. no transporta par, pret, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, pieņemts. 79. par. 79. es domāju, balsosim elektroni. 79. sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts 20 par 14 pret. 80. referenta grozījums par pār 80. grozījumu, tagad pret. Es domāju, vienāds balss skaits, bet nu labi, pārbaudīsim elektroniski. 80. grozījums, sākam balsot. Uh, is... Beidzam balsot. Pieņemts 21 par, 13 pret. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums kā papildinājums par. Labi, balsosim elektroniski. Amendment 2 būs Jean-Pierre Audi. Otrais grozījums Jean-Pierre Audi. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Tagad uh, par, tagad pret, nebija skaidrs. Nešķiet, ka tāds par te balsoja. Labi, tā trešais grozījums par pret pieņemts neapšaubām. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Piektais ir atsaukts. Sestais atsaukts. Septītais grozījums par. Balsosim par septīto elektroniski. Uh, vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Vai 8, 9, 10 transporta komitejas grozījumu varam skatīt kopā, referenti? Ja? Labi, piekrīt. Labi, transporta komitejas akt nē. Nu, labi, labi, piekrīt. Tad 7. grozījums par, pret. Es atvainojos. Astotais grozījums, saka, priekšsēdētais par, pret, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, pieņemts. Desmitais par, pret, arī pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, pieņemts. Divpadsmitais par, pret, pieņemts. Trīspadsmitais par, pret, pieņemts. Četrpadsmitais par, pret, pieņemts pieņemts 15. par pret pār vēlreiz 15. grozījums pār balsosim elektroniski par 15. grozījumu. Sākam balsot. Rapti kundzes grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsts par, 16 pret, 16 atsaukts, 17 par, pret, pieņemts 18. par, pret, pieņemts 22. par, pret, pieņemts 19. atkrīt 20. grozījums par, pret. Es domāju, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 20. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. 36 personu balso noraidīts, 17 par, 19 pret. 21. grozījums. Sākam balsot par 21. grozījumu. Beidzam balsot. Arī noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Tagad pārējām pie visa atzinuma projekta kopumā. Sākam balsot par visu atzinuma projektu kopumā. Yet. There are 36 people with cards in, but only if... 36 deputātiem ir balsošanas kartes, bet šie tikai daži balso. Labi, beidzam balsot. 34 pār, 2 pret, neviens neaturies. Apsveicu. Apes Ramon kungs, apsveicu, ļoti labs darbs. Right, we now... Tā, tagad pārējiem pie mana paša atzinuma transporta komiteja Un te ir daudz balsojumu kopumā, bloku balsojumu, tad es par to jums ziņošu. Pirmais balsojums ir balsojums kopumā par veselu virknu grozījumu, kas mainīs šo tiesību aktu no regulas uz direktīvu. Kas par? Yeah, to... Tātad grozījums no numuru 16 līdz 100. Kas par šim izmaiņām? kas pret. Skaidrliet pieņemts, es atvainojos Mandes, tā viņš ir. Viņš ir mūsu regulu šefs. Priekšsēdētāji kungs. Konsekvensen aus der Abstimmung. Nu, mēs skatāmies, mēs nevaram to atbalstīt, ka nu, šeit priekšlikums to regulu pārvērst par direktīvu, un mums ir ļoti nopietni arī apsvērumi uh, šajā sakarā, un te arī kolēģis jau to uz to visu norādījis. Es, es tev piekrītu, es neietekmēs vienoto tirgu. Tagad 39. vandai kampa grozījums par, pret, pieņemts. Tagad vēl viens balsojums par daudziem grozījumiem kopā. Un pamatdoma ir neiekļaut direktīvas aptvērumā motocikls 42, 43, 46, 48, 50, 56, 57 grozījums. Tā tad balsojam blokā, vienots balsojums par šo bloku 42, 63, 64, 67, 68, 50, 56, 57 grozījums. Sākam balsot. 42. 42. No Tātad 42, 43, 44, 47, 68, 50, 58, 57. Vai viss saprot? Es zinu, ka Vestvāls kundze ir pret. Es Sociālistu grupai var sacīt, ka Vestfāls kundze ir pret, jo vakar viņa man to teica. Tātad motocikli netiks iekļaut, ja balsojat par šo grozījumu. Viss nobalsojuši pieņemts 70 pār 15 pret, divi atturējās. Tātad 56. 58. atkrīt. Nākošais balsojums blokā. 3. 4. 5. Sastais, septītais grozījums. Tas maina vēsturiskā automobīļa definīciju. Kas par? Nu labi, es domāju, balsosim elektrons. Tātad vēsturiskie transporta līdzekļi pakoti par tiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ir šis grozījuma bloks. Amendment. Astotais grozījums par. Pret. Astotais grozījums pieņemts. Tagad 51. atkrīt, pāriem pie 52. Vestfāles kundzes grozījuma. Kas par? Pret. Noraidīts. 54. grozījums atsauks. Pirmais kompromiss grozījums par. Pret. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par. Pret. Arī pieņemts pāriem pie 61. Vestfāles grozījuma par pret noraidīts. 62. grozījums par kas par tagad pret arī pieņemts. Yeah. And then the, we have amendment 6. Un tad 63. grozījums, mutiskais grozījums Autors ir Mandes kungs, ja nemaldos. Mutiskais grozījums par pret pieņemts. Tātad esam pieņēmuši 63. grozījumu ar eh, šo mutisko grozījumu. Tātad Vestfāls un 63. grozījums ar Mendes kunga mutisko grozījumu. Tagad jābalso par 64. par pret pieņemts. Otrais kompromiss par pret pieņems. Ceturtais kompromiss par pret pieņems. Desmitais grozījums par pret pieņems. 65. atkrīt 11. grozījums par pret pieņemts. 70. grozījums par pret pieņemts. 73. mandarsa kunga grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais kompromisa grozījums par pret pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 85. vandē kampa par pret pieņemts. 13. Te ir e, nepieciešams tehniskais pielāgojums. Labi, tad 14. grozījums par pret pieņemts. Vai arī mums tomēr jābalso par 13. grozījumu? Right, okay. right. Uh, amendment. No, I think we do need to vote. Es domāju, mums par 13. ir jābalso, saka priekšsādātājs. Atvainojos, mums tas ir jāpieņem pēc balsojuma. Tā 13. grozījums par pret pieņemts. 98. par pret pieņemts. Vai varētu nākošo bloku bloku ņemt kopā, jo te ir runa par tehniskiem uzlabojumiem, vai kāds iebilst. Tā, tad otrais pielikums 15. un tad no 101. līdz 109. grozīm par pret pieņemts 18. grozījums par pret pieņemts 19. par pret pieņemts 21. 20. par pret pieņemts 21. par pret pieņemts. Tagad ir 22. grozījums, tas atkrīt. 23. par pret pieņemts. 24. par pret pieņemts. 25. par pret pieņemts. 26. ir atsaukts. 27. par pret pieņemts. 28. atsaukts. Pirmais grozījums pret pieņemts. 29. atsaukts. 30. atkrīt. 10. grozījums taču tika pieņemts, vai ne? Tā man šķiet. Labi, atgriezīsimies pie tā, ja būs nepieciešams otrais grozījums par pret pieņemts. 31. atkrīt. 35. par pret pieņemts arī pieņemts. Tagad galīgais balsojums par manu atzinumu sākam balsot. At, aicinu jūs atbalstīt šo atzinumu. Es klaus. Beidzam balsot. Pieņems 28 par 7 pret. Mm, diemžēl man neizdevās Mandars kungu pārliecināt atbalstīt šo atzinumu, taču esmu gatavs aizstāvēt šo atzinumu transporta komitejā. Lielas paldies! Tagad mēs pārējām pie mm, apdrošināšanas starpniecības direktīvu pārstrādāto redakciju. Šis ir sarežģīts temats. Pāris vietās balsošanas saraksts nav gluži precīzs, bet, nu, es tad jums par tām vietām sacīšu. Taimērs, lūdzu, vai gribētu ko sacīt par balsojumu? Ak, te varam balsot labi now... Tagad sākam ar 37. grozījumu par pret pieņemts. 38. Šmita kungs to šorīt ir atsaucis, tā mēs saprotam tātad 39. Karas kunga grozījums par pret Man šķiet, ka būs jābalsā par to elektroniski. 39. Otmāra karas grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. karas par, pret, pieņemts. A. Kompromis grozījis par, pret, pieņemts. Tagad 43. grozījums par, pret 43. pār pret. Nav skaidrs. Es īsti nesaprotu, kurš ceļ roku, kurš ne. Vai varētu tā enerģiskāk lūdzu to darīt. Tātad 43. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. 18 pār 14 pret. Pieņemts. 44. par pret. Noraidīts. 45. par pret pieņemts. B kompromisa grozījums par pret pieņemts. Tagad pārējām pie sestā referenta grozījuma par pret pieņemts. Pārbaudīsim sesto referenta grozījumu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Paldies, gaicinājāt pārbaudīt elektronisko balsi. 48. grozījums. Šmita kunga un Hadzemarkākis kunga grozījums. Sākam balsot par 48. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums par 49. grozījums. Es īsti neredzu, man liekas, ka jāpārbauda elektroniski. 49. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. C kompromisa grozījums. Because 49 was adopted. All right. So compromise amendment C for C kompromisa grozījums atkrīt, jo 49. grozījums tika pieņemts. Tas nozīmē, ka tagad balsojam par 7. grozījumu. Nē, ak tā. 51. 51. grozījums. 51. grozījums. Sākam balsot. The vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais referenta grozījums. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 pār 17 pret, taču divas personas, starp citu, arī nebalsoja. Ja jūs nebalsojat, nevarat ietekmēt rezultātu. 52 par, pret, neparprotam pieņems, 53 grozījums par, pret pieņemts 54 par pret pieņemts. D kompromis grozījums par pret pieņemts. Tagad pārējiem pie 56 par balsosim elektroniski 56 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57 Sākam balsot par 57. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvarā 18 par, 17 pret. Es atvainojos, saku, priekšsēdētājs pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 59. Šmita grozījums par, pret, pieņemts. Jep. Vēlties pārbaudīt? Nu, labi, pārbaudīsim, ja te ir runa par svītrošanu tekstā. Ja jautā ir svītrošana, tad jābūt, jāpārbauda, jābūt, jo tam būs sekas. Beidzam balsot pieņemts. Tā tad svītrojums pieņems, tas nozīmē, ka vispārējais atkrīt. Ceturtajā pantā, un tagad mēs pārējam pie 62. grozījuma. 62, okay. Labi, 62. grozījums. Par, pret, pieņemts. 64. par, pret, pieņemts. 65. par, pret, pieņemts. 66. par, pret, pieņemts. 67. par, pret, pieņemts. 11. grozījums par, 11. grozījums par

12. grozījums atkrīt, 13. grozījums reference grozījums par pret. Labi, pārbaudīsim. 13. grozījums, re, autors ir referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar vienas balss pārsvaru. Tagad pārējām pie E kompromisa grozījuma. Tas ir um, ar mutisko grozījumu apsvērumā vēlāk, atgriezīsimies pie tā vēlāk, E kompromisa grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos, saku priekšstādātājs, es esmu pusaizmidzis. Vēlreiz balsosim E kompromis par, pret, pieņemts. Tagad pārējiem pie 81, 82, 83 par, pret, pieņemts. 14. grozījums atkrīt, F kompromiss grozījums par, pret, pieņemts. 85, 6, 7, gribat balsot par tiem blokā? Vai varam balsot par visiem svītrojumiem kopā? Līdz pat 99. grozījumam tādu blokā, visi no 85. līdz 99. par, pret, pieņemts pieņems, tātad viss ir svītrots tagad. Tas viss attiecas uz 13. pāntu. Tagad 100. un 101. atkrīt. Tagad G kompromisa grozījums par pret pieņemts. 15. par pret pieņemts. 106. šmita grozījums par 106. šmita grozījums sākam balsot elektroniski. 106. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 19 par 17 pret. H. Kompromiss grozījums par. Pret. Pieņemts. 108. Šmita grozījums par. Pret. Noraidīts. 109. un 110. par. Pret. Pieņemts. I kompromiss grozījums par. I kompromiss par. I kompromiss grozījums. Uh, Eiropas tautas partija to piedāvāja, bet tagad jūs vairs tajā nepiedaloties. Nu labi, es domāju jāpārvada elektroniski. I kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie 114. grozījuma, 115. 116. par. Labi, būs jāpārbauda. Pārāk līdzīgs balsu skaits. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par, 17 pret, tātad noraidīts. 17. referenta grozījums atkrīt. Tagad 117. un 118. grozījums par tautas partija vispār nebalso? Tātad kas par skaidrs? Tagad jūs esat redzami pret. Mm, pieņems ne par potem. 119 par pret pieņemts. 18. atkrīt. 19. referenta grozījums par. Labi, sāksim balsot elektroniski. 19. referenta grozījums. The vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts 19 balsts par 16 pret. 120. grozījums un 121. 122. par tiem visiem kopā. Balsosim elektroniski. Tātad 120. līdz 122. Sākam balsot, beidzam balsot. Noredīts. 123. un 124. Es domāju, būs jābalso elektroniski. 123. 124. sākam balsot elektroniski. Quickly, ja jūs varētu darboties ātrāk, tas nākt mums par labu noraidīts. 16 par 19 pret 20. referenta grozījums. Par? Pret Mm, arī šeit balss skaits līdzīgs. Tātad 20. referenta grozījums sākam balsot elektroniski. Amendment, amendment 20. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņems 19 pār 16 pret. Labi. 125, 126, 127 par pret Man šeit pieņemts, ja? Labi. 128. atkrīt, 129. atkrīt, 130. Šmita kunga. Grozījums par, pret, pieņemts. Kā kompromis grozījums par, pret, pieņemts. 133. grozījums par, pret, pieņemsim. Tagad 22. atbilst Tātad, kas par 22. grozījumu, tas ir referenta grozījums, saskana referentu par pret pieņems 134. karas grozījums par. Es domāju, mums būs jābalso elektroniski 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņems ar divu balsu pārsvaru paslēpes par 16 pret 135 par pret pieņemts, nepārprotams 136 par pret pieņemts. 23. referenta grozījums par pret pieņemts. L kompromisa grozījums par pret pieņemts. Tagad pārējām pie M kompromisa par pret pieņemts. 142, 143. Sākam balsot elektroniski par 142 un 143. Beidzam balsot. Noraidīts 17 par 7 pret. 144. grozījums par Mm, būs jābalso elektroniski 144. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 145. Par, pret, noraidīts. 146, 147, 168 par, pret, pieņemts. N kompromiss par, pret, pieņemts. 24. par pret arī pieņemts. O kompromiss par pret pieņemts. Tagad pārējām pie 154. grozījuma par 154. lūdzu par pret pieņemts 155. par nav skaidrs. 155. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 155. noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 156. par. Pret. Pieņemts. 157. par. Mm, pārbaudīsim. 157. bija līdzīgs balsu skaits. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pār 19 pret. P kompromisa grozījums par pret pieņemts. 25. referenta grozījums par pret pieņemts. 160. atkrīt, 26. referenta grozījums par. Balsosim elektroniski, 26. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar vienas balss pārsvaru. 160. atkarīgi. 26. referenta grozījums. Ak, mēs par to jau nobalsojam. Es atvainojos ar priekšsēdētāju. 162. par, pret, pieņems, nepārprotam. 163. par, pret, noraidīts 164. pār pret, noraidīts 165. un 166. par pret, pieņemts 167. pār. Būs jāpārbauda. Sākam balsot elektrons, man šeit noraidīts, bet nu grib pārliecināties. Beidzam balsot. Noraidīts bija un ir. 168. grozījums tagad. Par pret pieņemts. 169. atkrīt, 170. par. Mm, Ienāca balsu skaits. 170. balsojam elektroniski sākam balsot. Noraidīts. 171.

27. atkrīt 173. 174. 175. kopā par pret. Man šķiet būs jāpārbauda elektroniski. Te ir runa par svītrojumiem. 173. līdz 175. Sākam balsot. Noraidīts. 176. par pret pieņemts. 177. par pret 177. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Uh, we're on to, that's 177. 177. Vai ne? Noraidīts. 178. Sākam balsot elektroniski. Rezultāts, laikam, būs tāds pats, bet nu nekad nevar droši paredzēt. Beidzam balsot. Jā, rezultāts tās pats noraidīts 179. Sākam balsot elektroniski. Vienkārši gribu pārbaudīt, vai kāds varbūt tikmēr būs mainījis savus ieskatus. 179. Noraidīts 180. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tāds pats rezultāts būtu varējuši balsot par visu blokā. 181. grozījums. Nu, jā, pietiek vienam deputātam mainīt savas domas, un tas ietekmē rezultātu. Kāds būtu varējis mainīt savas domas, un tas būtu mainījis rezultātu. Beidzam balsot. Tā nu vienreiz ir 17 pār 16 pret, tātad šis ir pieņemts. Aha. Saimā tas ir. Tātad uh, bija pamatots mans lēmums balsot elektroni. 182. grozījums pēdējais šajā blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par 18 pret noraidīts. Tagad pāriem pie apsvērumiem. 28. apsvērums jau pieņems, jo mēs pieņemam kompromisu. Q kompromis grozījums par, pret, pieņemts. 30. kāras grozījums. Sākam balsot par 30. grozījumu elektroniski. Veckrēst. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais referenta grozījums sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 31. karas kunga grozījums. Sākam balsot par 31. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais referenta grozījums. Sākam balsot elektroniski. Otrais referenta grozījums. Sākam balsot. The vote's closed. That's Beidzam balsot noraidīts. Ar kompromisu grozījumus par pret pieņems nepapš, neapšaubām. Vai nākošos trīs var skatīt blokā? Tā tad nākošie trīs blokā 33, 34, 35, 36 elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 17 pret. Is... Līdz ar to tagad galīgais balsojums par atzinuma projektu elektroniski. Sākam balsot. To... Lai vēl kāds nav nobalsojis, viena persona. Labi, beidzam balsot. Pieņems 34 pār, 1 pret, neviens neaturēs. Eh, jums eh, ir pavisam skaidra nostāja, skaidrs mandāts ekonomikas un sociāla lietu komitejā mūsu vadā. Nākošais ir. Beidzamais arī tātad jautājums eh, ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti. Pats arī kungs nav uz vietas, tad uzreiz ķeramies pie balsošanas. Pirmais grozījums par. Pret. A, ah, pieņemts. 44. Par. Pret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 pret pieņemts sestais par pret noraidīts 47 par pret noraidīts sestais par pret noraidīts septītais par pret pieņemts 48 par pret pieņemts Astoņais par pret pieņemts. 49. Saskan ar astoto par. Un arī mūtiskais grozījums turklāt. Par. Pret. Vēlties elektroniski. Lūdzu. 49. elektroniski. Beidzam balsot. Nu, redzīts. A kompromiss par pret pieņemts. Es atvainojos, mums jābalso pār mutiskais grozījums tika noraidīts. Tagad, tagad jābalso par to pašu bez mutiskā grozījuma. Par. Pret. Noraidīts. A kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. B kompromiss par. Pret. Pieņemts. C kompromiss. Pret. Pieņemts. Desmitais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 61 atkrīt. D kompromiss. Par. Pieņemts. 65 par. Pret. Pieņemts. 12 par. Pret. Noraidīts. 66 par. Pret. Noraidīts. 27 par. Pret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 76. Par. Elektroniski. Pieņemts. 22 pār 30 pret 77 pār. Pārbaudām 77 elektroniski. 21 pār 13 pret. 78 par. Pret. Pieņemts. G kompromiss par. Pret. Pieņemts. H kompromiss par. Pret. Pieņemts. 84 par. Pret. Noraidīts. 85 par. Pret. Pieņemts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. J kompromiss par, pret, pieņemts. K kompromiss par, pret, pieņemts. L kompromiss par, pret, pieņemts. 102. To var visu blakā ar P Nē, balsam tagad. Par 102, 3, 21. Par pret. Pieņemts. 104. Par. Busankungs. Par. Pret. Pieņemts. 22. Par. Pret. Pārbaudām elektroniski. 22. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. Par. Pret. Pieņemts. 106. Labi, par mocko grozījumu tad jau. Par. Pret. Pieņemts. 107, 108 par. Pret pieņemts 109 par pret M kompromiss par pret pieņemts 111 par pret noraidīts. Labāk pārvodam elektronisku lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 112 par. Pret. Pieņemts. 24 par. Lūdzu. Lūdzu elektroniski. Par 204. 201 pēc 14. 113 par. Pret N kompromiss. Pret. Pieņemts. O kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. Sadrīsim devītais. Par. Pret pieņemts. 140 par. Pret noraidīts 141 par. Pret noraidīts 142 par. Pret noraidīts 25 par. Pret pieņemts 143 par.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 Pieņemts. 149 par. Pret. Pieņemts 150 par. Pret. Pieņemts 151 par. Pret. Noraidīts. Olašmitam sanāca klases kompromiss. 26. par pret pieņemts, 27 par pret noraidīts 28 par pret um, noraidīts 29 par pret noraidīts 30 ar mutisko grozījumu par pret noraidīts 30. bez par pret noraidīts 31 pret pieņemts 302 par pret pieņemts 303. Papildinājums par pret pieņemts 304 par pret pieņemts 35 par pret noraidīts P kompromiss par pret pieņemts 39 par pret pieņemts 40 par pret, noraidīts 41 par pret, pieņemts 42 par pret, noraidīts 43 par pret, noraidīts. Atzīmes kopumā, gala balsojums. Sākam balsot. Pieņemts ar 34 balsīm par vienu pret. Apsveicam Penzeri kungu. Paldies visiem par balsošanu. Esam izsmēluši balsošanu. Paldies, ka neatpiekusāt. Nu, ko gandrīz viss ir pēc kā saraksta. Nākamais tad ir krācas bildes kundze ziņojums, bet nu pāris minūtes tad, um, lai tiek stots projām, varētu arī tā izdarīt. Došu vārdu tad referentēju.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 Esam gatavi sākt nākamo. Tātad esam gatavi arī skatīt šo Krastpils kundzes sagatavoto ziņojumu pār uh, iekšēju tirgus pakalpojumu ziņā nākošajiem turpmākajiem soļiem. Uzklausīsim viņu, tad ēnu referentus kurš aizsēs Raptīkungu, um, Gepvards kundze, um, Raptī kundzi, ja, tad jūs kā referenti ļoti labi. Lulā kundze, es laikam aizstāšu jūs pats, un tad priekšredzēt komisijas pārstāvjus lielā pulkā. Un arī attiecīgi direktoru, un došu jums arī visiem vārdu. Lūdzu, Anam arī, ka atsebildes. Jums ar vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī prieks šeit sēdēt mūsu apmeklētā grupa no Zviedrijas, Kalsūnas, un tā kā šis ir Eiropas pilsoņu gads, man ir īpaši prieks viņu šeit redzēt. Priekšsādātā, te mēs runājam par darbvietām un izaugsmu Eiropā saskaņā ar Eiropas statistiku 70% no Eiropas IKP un nodarbinātības tieši veidos nodarbināt mm, pakalpojumu nozare, mēs varam iegūt 390 miljārdus eiro un 2,6% no IKP, un atsevišķās valstīs pat 4% no IKP nākošajās gados vēl varētu papildus iegūt, ja mēs varētu pilnībā izmantot pakalpojumu nozares um, potenciālu skaidri runā paši par sevi, tā es aicinātu par jums uh, pie prezidentūras un jebkurām dalībvalstīm šeit tieši apzināties, ka mums ir milzīgs bezdarbs. Mēs cīnāmies ar valstu parādiem, mēs arī runājam par pārāk lielu uh, taupības pasākumu ieviešanu, pārāk mazu izaugsmi. Tad ir jāskatās, vai ir darīts viss, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu un darba vietas radītu Eiropā. Uh, Un vai jūs piekrītat, ka tieši nozari, kur mēs visvairāk varam arī sekmēt darba vietas, nemaz netērējot naudu, vienkārši atceļot visu čēršus kavēkļus, nu kas tad tas ir? Nu, jums ir dalībvalsts, tas skaidri jāsaprot. Un es to atklāju arī savā ziņojumā. Jau no 2006. gada direktīvas es vēlos arī uzsvērt Gepārds kundzes lomu, Hansliku kundzes un jūsu priekšsēdētāju lomu, ko jūs esat apzināti spēlējuši ar lielu apņēmību kopā ar komisiju, panākot, ka šis projekts tiek īstenots. Direktīva ir transponēta, bet nav pilnībā vēl mm, iedarbināta. Kādā veidā jūs varētu paskaidrot, ka jūs kavējat jaunu darbvietu rašanos, ka jūs zaudējat darba vietas un tērēt nevajadzīgu valsts līdzekļus, tad ja mēs aicinātu nodrošināt lielāku caurskatāmību. Runāsim tieši, kas tad īsti nav izdarīts. Piemēram, jūs nopērkat ceļojumu paketi, nododat no vienas dalībvalsts uz citu, jūs varat saskatīt diskrimināciju. Tikai tādēļ, ka jums nav īstā pasa. Es vēlos arī pateikties mūsu draugiem no Eiropas patērētāju padomas, kas izsnieguši arī savu būtisku ieguldījumu uzklausīšanā, kas mums te bija iepriekš. Viņi norādīja, ka arī konkrēts gadījums, kad austrieši tika diskriminēti un bieži vien viņiem pieprasīja lielāku maksu par kruīza kuģi nekā vācu uh, klientiem šajā gadījumā tiktu prasīts. Tas ir 20. Um, pānta otrais punkts, kas skaidri iestājas pret nacionālas pamata. Tieši tādēļ komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru ar šo dalību valsti, um, lai nodrošinātu, ka arī visām dalību valstīm Eiropā ir mm, absolūti vienota piekļuva iekšējiem tirgumam, bez diskriminācijas. Bet laiciet, ko tas nozīmē arī uzņēmumiem. Tas nozīmē iespējas izmantot tirgus iespējas, ko pār 500 miljonu iedzīvotāji, veidot tādas struktūras, kas ļauj arī citās dalībvalstīs atklāt savu īsto potenciālu. Uzņēmumi, kuriem 51% ir privātās personas, nu tad sanāk, ka viņam būtu jāmaina juridiskā forma. Nu, es, piemēram, runāju par tādu uzņēmumu, kuriem jau ir apdrošināšana, kādā dalībvalstī, un kuriem varētu pieprasīt vēl tomēr izņemt citu apdrošināšanas polisi, kas viņiem vēl rada papildus dubultās izmaksas un rada papildus izmaksas līdzinām ar vietiem uzņēmumiem, lai varētu uzsākt uzņēmē darbību. Es vēlētos to precīzi norādīt komisijai. Jums ir jāsaprot, ka tu jārīkojas. Citi piemēri. Komisijas pētījums arī, protams, uz tos uzskaita. Ko mēs varam lietas labā darīt? Ir spēkā jau konkrēti noteikumi, un mums ir jāskatās vienkārši, ka lai tie tiktu visi īstenoti. Problēma ir tāda, ka dalībvalstīm jāmeklē savas manevrēšanas iespējas. Pārāk bieži mēs redzam, ka pārāk bieži nacionālās intereses tiek izmantotas, lai izveidot barjeras To nopietni jāizvērtē. Un tieši tādēļ es aicinu arī komisijai to vēlreiz akcentēt. Viņi ir sagatavojuši ziņojumu, kas ļoti labi arī to atklāja, un dalību valstīm ir jāpiemēro līdzvērtības princips. Tāpat ir jāskatās, kāds ir ekonomiskās vajadzības. Vai nepierast tā praksa, kas ir īstenībā pret pakalpojumu direktīvas Mm, būtību un garu, kur pieprasa uzņēmumu vēl neskādā veidā pamatot savu pievienoto vērtību to darbībai citā valstī. Tas ir absolūti nepieņemami. Mēs nevaram pieņemt dubultos standārtus. Visām dalībvalstīm ir absolūti jānodrošina to tirgu atvērtība. Mēs arī no 2006. gada esam jau tālu pavirzījušies nākuši atkal citā situācijā. Lai sekmētu pakalpojumu attīstību iekšējā tirgū, mums ir jānodrošina tāda situācija, kur ieguvējs ir abas puses jaunā, modernā ekonomika strādā savādāk. Mēs jau kopīgi pārdodam preces un pakalpojumus. Mums ir jāuzstāda augsta mērķa nākotnē. Par konkrētiem priekšlikumiem. Mēs nerunāsim par harmonizētu pieeju pakalpojumu direktīvām, Ja tā nav iespējama, tad mums ir jāveido integrēta pieeja. Mums ir jāatceršas pret pelēkajām zonām nacionālajā ekonomikā. Pirmkārt, mums ir jāpanāk savstarpēja atzīšana. Mums ir labāk arī jāizmanto pieejami instrumenti, kā piemēram iekšējā tirgi un informācijas sistēmas, lai nodrošinātu savstarpējo atbilstību arī pārobežu gadījumos. Mums ir jā, labāk jāizmanto Solvit, kas ir daudz labāks tiešām instruments strīdus atrisināšanai. Mums ir arī jāizmanto arī viens pieturas aģentūras jau otrā paudze. Tām ir jābūt arī multilingvālām, iedzīvotēm draudzīgām, elektroniskās pārvaldes principiem ievērojošām iestādēm, kas tiešām nodrošina pakalpojumus. Un dalībvalstīm ir jāsaprot, ka tas ir jāpiedāvā arī citām valstīm, tātad pārobežu sadarbībai. Un ir jānosaka skaidri atskaits kriteriji un tās gatavo regulāri ziņojumi padarījies arī manam kolēģim no Zviedrijas, kas ļoti daudz arī atklāja tieši uzklausīšanā par iespējamo tālāko modeli, kā viens pie tos aģentūras var palīdzēt arī attīstīt un ieviest pakalpojumu direktīvu. Priekšsēdētāji, es arī esmu absolūti par nulles tolerances uh, politiku, ko piemēra Eiropas komisija attiecībā uz noteikumu pārkāpumiem. Mēs pie tā esam pieturējušies. Vienlaikus mums arī jānodrošina dialogs, labākās prakses apmaiņas arī starp um, vietējām iestādēm un parlamentiem dalībvalstīs. Tieši tādēļ mēs aicinām dalībvalstis visaugstākā politiskā līmenī ļoti nopietni šos jautājumus risināt. Arī tad to tieši darīt konkurences padomē. Es jau to aicinātu arī tīrijas prezidentūru, un es domāju, ka arī priekšstādātājs Van Rompuis labprāt piekritīs arī šo jautājumu iekļaut Eiropas samitā. Un ir jādara viss, un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, kā to arī savukārt citējot eh, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju. Tātad jānodrošina, ka pakalpojumu direktīva ir dalībvalsts politiskajā darba kārtībā, un viņi skaidri pasaka tālākās darbības, kas vērstas uz um, šķēršļu un kavēkļu atcelšanu, lai veicinātu darbvietu izaugsmi Eiropā. Paldies Dievam, mēs jau tagad esam nodrošinājuši, ka arī daļa no Eiropas semestrā arī tieši koncentrējas uz pakalpojumu direktīvu. Priekšsēdētāji beigšu norādīšu tikai tas, ka darbs jau ir uzsākts, bet tas ir vienalga, kas vēl papildus komisija un dalībvalstīm jādara. Ir jāpanāk, lai Eiropas iedzīvotāji zinātu, kādas ir tās dalībvalstis, kādi ir šķēršļi tajās un kāpēc to nevar vēl izmantot. Kādi ir šie galvenie šķērsi, kurus mēs varam atcelt? Es tādu labprāt uzklausīšu arī debats un turpināšu tālāk sadarbību ar visiem. Paldies! Good. Thank you very much indeed for your very clear. Lielas paldies par jūsu ļoti skaidro ziņojumu, un tagad uh, eh, lūkšu izteikties ēnu referentiem kā tas vienmēr ir pašinstīvas ziņojumiem. Es zinu, ka ir dažas, eh, daži laika ierobežojumi, tomēr es eh, ceru, ka tātad kolēģi tomēr daudz izteiksies. Un no sākuma došu vārdu Gepardas eh, kundzei, kura ir ēnu referente. Un viņa, jebkurā gadījumā, pārzinas pakalpojumu direktīvu labāk kā jebkurš cits. Paldies priekšsādātājiem! Paldies arī kolēģiem, es atvēloju, atvainojos Raptīkundas vadā, bet viņai bija jādodas uz Lisabonu. Un tā, ka viņi nevarēja būt divās lietās vienlaicīgi, es labprāt arī viņu pārstāvu. Un kā jūs zinat, arī man šis jautājums ļoti tuvs un nozīmīgs. Rapkī kundze arī pateica uh, Kratas Bildes kundzei par ieguldīto darbu un uzskatu, ka viņi arī ir viensprāts, ka tieši pakalpojuma direktīva ir ļoti nozīmīgs instruments iekšējiem tirgumam. Vienlaiks viņi vēlas atgādināt, ka, ka tas nav pašmērķis. Un arī savā vārdā es vēlos arī vēl šeit piebilst Kracē Bildes kundzei. Jūs, protams, tev piesaucat lielus skaitļus. Varētu arī varbūt jūs nosaukt arī savas atsauces, jo arī kā pakalpojumu direktīvas autors, um, es zinu, ka man toreiz bija ļoti daudz dažādu skaitļu manā rīcībā, un neviens no viņiem īsti nebija tāds zinātniski pamatots. Un man nepatīk vienkārši atsaukties kaut kādiem skaitļiem, jo tas ir pēc tam bīstami. Var gadīties, ka mēs tad virzām lietas, kuras nemaz nevēlamies vēlāk. Jebkurā gadījumā es būtu arī Tālāk atgriežas pie kolēģis arī. Kolēģi arī norāda, ka jāvieš labāk, jānodrošina labāka pakalpojuma direktīvas īstenošana. Četri gadi ir tāda, kopš jau arī ir pabeigts šīs ieviešanas um, periods. Nu, vienalga, tur ir ļoti daudz neizdarītas lietas. Kolēģi norāda, ka arī jā, šī Eiropas nulles tolerances politika ir absolūti pareiza attiecībā uz direktīvas ieviešanas nepilnībām. Un vispār par Eiropas tiesībām runājot, tur nevar būt atkāpju. Mums ir jāsdrošina precīza, pilnīga īstenošana, nevis kaut kā to pārrakstīt, atkal interpretēt pa savam, vai vienkārši reiz censties kā pašmērķis sodīt, Ne, tas mīlais mērķis ir droši, lai palīdzētu visam tām dalībvalstīm, kuras vēlas to īstenot, tad lai tas arī notiektu. Mm, kolēģi piekrīt arī Kratsidovs kundzei par labāku iekšē tirgus pārvaldību. Mēs varētu, protams, par to ļoti labi runāt, bet arī par dažādiem priekšlikumiem, kas ir vēsti uz caurskatāmību un, kā viņi raksta, accountability. Vāciski es nezinu, kā lai to pasaka. Jo man viņi iedos piezīmes angļu valodā. Un arī es personīgi piekrītu, ka Eiropas parlaments šeit var spēlēt ļoti būtisku lomu. Mēs, protams, arī aicinām stiprināt patērētāju tiesības. Mēs nevaram piekrist, ka kaut kādā veidā tiktu diskriminēti uz viņu dzīvesvietas pamatā. Jūs jau tieši par to runājāt, un es jums piekrītam. Bet mēs zinām, kā arī dalība valsts, protams, tad ir aicināts to visu ieviest un šo politiku patreiz īstenot. Tad vēl par pāris jautājumiem, kur mums ir dažādi viedokļi atšķirības. Mēs nevaram teikt, ka visi nacionāli noteikumi uzreiz ir tā kā direktīvas šķēršļi un kavēkļi. Arī Eiropas kopiena tiesā arī atsevišķos nolēmumos uz to ir norādījusi, ka ne viss, kas ir nacionālās uh, normas, ir uzskatāms par šķēršļu un kavēkļi un nevēlamu uh, not, ne, parādību. Tagad tur jāsako ļoti cieši. Tāpat arī mums ir jāskata, ka mūsu izveidotie noteikumi ir jāīsteno pareizi. bet es nezinu, ka mums jāatcer visas nacionālās normas šajā ziņā. Īpaši, kas atcels arī uz darba tiesībām un sociālo aizsardzību. Uzskat tieši, ka 20. pāns šajā ziņā, kur tad vairs nav tagad ir izcelsmes valsts, bet gan mērķa valsts princips ieviests, ka tas ir absolūti svarīgi šajā ziņā, un tad arī pirmais pāns skaidri parāda, ka tieši darbziņas, darbā ziņas aizsardzība, darba tiesības sociālajā ziņā arī jāņem vērā. Un tas ir tāds kopējais pamats, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Un tieši tādēļ Raptīkundze ierosina vairākus grozījumus tad jau noteikti ierobežojumi, kas nav tiešām proporcionāli, tos ir jāceļ, tur mēs jums piekrītam. Bet te ļoti nopietni jāizvērtē, kas ir un kas nav paturams. Tad to visu vajadzētu formulēt daudz tā līdzsvarotāk. Tātad tas ir mūsu piedāvājums sadarboties ar jums un arī vēlamies vēl precīzāk tomēr uzsvērt arī darbņēmē tiesību aizsardzību. Jūs runājat arī par saviem sadarbības partneriem. Es vēlos teikt, ka tas tur nav, es vēlos norādīt, ka tas tur nav parādījies jūsu dokumentā, bet es tad ceru, ka jūs arī vēlākajā versijā to skaidri nosauksiet. Jo tieši sociālajie partneri, tas ir absolūti svarīgs jautājums, kuru mēs arī vēlamies šeit izvirzīt priekšplānā Te mums ir absolūti nepieciešama šāda uzlabota sadarbība dalībvalstīs. Galu galā tas ir veids, kā mēs varam atvērt savus durvis maziem vidiem uzņēmumiem, kas arī tieši rada vislielāko skaitu jaunu darbu vietu. Paldies! Jā, yeah, thank you! Paldies! Mēs eh, tiešām eh, cenšamies eh, radīt lielāku pievienoto vērtību, paskatīties uz mūsu pieredzi, un šis, kurā gadījumā, būs ļoti noderīgs ziņojums. Lika gāda, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēkungs. No sākuma vēlos pateikties, kur atceras bildes kundzei par šo ziņojumu. Manuprāt, uh, Eh, man tagad ir ļoti vienkārši būt eh, ēnu eh, referentam pie šī ziņojuma, jo man ir grūti nepiekrist jūsu galvenajiem punktiem. Un kopumā, mūsuprāt, šis ir ļoti labs, vērtīgs ziņojums. Un mēs arī pilnībā atbalstām pamat ideju. Vēlos arī uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, to, ka mums, kā jau Bilskundze teica, mums ir jāizdara spiediens uz uh, dalībvalstīm, lai viņas uzlabotu eh, direktīvas īstenošanu. Un mēs arī uh, atbalstām zero tolerances politiku attiecībā uz pārkāpumiem, lai garantētu pilnīgu un, uh, īstenošanu. Un otrkārt, lielā mērā varu piekrist, ka uh, tas ir problemātiski. Uh, ka tiek izmantot šis te, eh, tiesas eh, attaisnojums neīstenot eh, mērus, manuprāt, tas ir galvenais punkts, par ku, kurš mums ir jārisina. Un treškārt, iespējams, daži no jums par to vairāk zina, tomēr, manuprāt, par jūs, tā ir svarīga detaļa par nediskrimināciju 20. pānta pirmajā punktā. Varu principā piekrist, ka patērētājiem Eh, pēc viņiem nevajadzētu izvirzīt diskrimināciju balsoties uz viņu nacionalitāti vai rezidents vietu, tomēr praksē eh, ir daudz sarežģītākas situācijas. Piemēram, eh, mums ir vajadzētu garantēt, ka uzņēmējiem ir iespēja tad, pārdot kādas preces konkrētās valstīs un citās valstīs atkal nepārdot. Uh, Un tad ir jāsako tās eh, valsts likumiem, kurā patērtājs eh, dzīvo, un tas eh, nav realistiski, ka mazie vai vidēji uzņēmumi varētu zināt patērtāju tiesības visās dalībvalstīs. Līdz ar to šī, jā, šis jautājums šajā ziņ, ziņojumā arī ir jārisina. Bet tas ir tikai tāds viens punkts, bet kopumā mēs pilnībā piekrītām par galvenajiem punktiem šajā ziņojumā, un es ceru, ka mums izdosies veiksmīgi sadarbība. Paldies! Paldies! Haidī, lūdzu. Paldies. Nu jā, man nav te rakstveida piezīmju. Un es sagaidīšu, tomēr no Kratsabildes arī rakstveidus ziņojumu. Es domāju, ka tad būs arī konkrētāks sarunas un savādāk. Es ceru, ka Kratsabildes kundze ar izpratni raudīsies to, ka ka mums kā mazai grupai, protams, ir tik galā ar tik daudziem atzinumiem, kas šobrīd jau ir jāizskata un tam līdzīgi. Bet, nu, mēs aicinām jums vienkārši sagatavot rakstveiciņojumu sādāk, mēs nevaram uz to reaģēt. As far as I know, you should. Cik es zinu, ziņojumam vajadzēja būt jūsu rīcībā. Manuprāt, tas ir arī tulkots visās valodās. Tas ir tiešām tulkots. Tādā gadījumā Um, daži komentāri no manas puses. Es uh, varu piekrist visiem kolēģiem, kuri teica, ka uh, šis ir ļoti visatvarošs un pamatīgs uh, ziņojums, uh, ko uh, Bilces uh, kundze ir izveidojusi. Tāpēc uh, es uzskatu, ka tas ir lielisks pamats un esmu droša, uh, kā būs arī citas uh, lietas, uh, kuras mēs uh, vēlēsimies uh, pievienot, uh, lai padarītu šo ziņojumu pēc iespējas visaptverošāku. Un es uzskatu, ka tad mans lielākās bažas. Uh, ir eh, tas, ka eh, ir relatīvs eh, pārdzamības trūkums attiecībā uz iespējām, kas ir pieejams vienotajā tirgu potenciālajiem investoriem, mazajiem uzņēmumiem, kuri varēs sniegt pakalpojumus citās valstīs. Tomēr viņi nav pielāgojuši savus biznesa plānus, lai to darītu, un man liekas, Un es domāju, ka uh, to mēs arī varētu lūgt uh, komisijai ciešāk uzraudzīt. Man liekas, eh, ka uh, dalībvalstis vienkārši neveicina investīcijas, kādas ir veiktas, īstenojot, izveidojot uh, šos punktus, tad viss šīs pūles, kas ir veltīts transponēšanai, eh, atbalstot eh, starp kolēģiālu novērtējumu procesu, ir bijušas milzīgas investīcijas savā sistēmās un eh, personālā, lai nonāktu pašreizajā situācijā. Tomēr man nav tādas sajūtas, ka dalībvalsts tiešām izmantotu pozitīvā veidā šīs tā investīcijas. Manuprāt, daļa no problēmas ir tāda, ka pakalpojumu direktīva veica vairākas izmaiņas. Tā bija kā katalizators dalībvalstīm veikt detalizētas izmaiņas eh, savās, savos nacionālos likumos. Eh, kā jau teica eh, Bildes kundze, šie ir joprojām šādi nosījumi par uzņēmumu formātiem, par atļaujām, par reģistrāciju kā jau viņa teica, tad ir citi, tad, citas intereses, lai aizsargātu vietējo tīrgu, kas ir spēkā tā, mm, tam, tam vajadzētu būt vēsturē, tomēr problēma ir tāda, ka daudz uzņēmumi, uh, ir, kas ir uh, cenšies sniegt pakalpojumus uh, citās valstīs, uh, viņas vairs nevēlas to darīt un domā, ka šī situācija nemainīsies. Un tas liecina par to, kā lietas ir mainījušās. Vajadzētu panākt tomēr izaugsmas potenciālu, par kuru runāja Bildes kundze jo tas var notikt tikai tad, ja tātad eh, eh, uzņēmēji tiešām izmantos savu ekspertīzi citos apstākļos un ņemot eh, vērā faktu to, ka ir liels atšķirības Eiropas ekonomikā šobrīd, varētu cerēt, ka šis ir īstais laiks, lai pakalpojumu uzņēmēji, kuri iespējams neuzskata, ka ekonomiskais klimats ir labvēlīgs savā valstī, viņi tiešām meklē citas iespējas citās valstīs. Un Ja mēs skatāmies uz uh, austrumu rietumu uh, dimensiju Eiropas Savienībā, tad uh, var uh, saprast, ka, piemēram, Polijā uh, un uh, Eiropas austrumos, austrumu daļā uh, ir uh, ekonomikas, kas piedzīvo izaugsmi, uh, tās transformējas Un tās eh, tik tiešām, eh, tam ir nepieciešami speciālisti, eh, kas varētu veikt šo transformācijas procesu, piemēram, jaunu informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādē vai arī jaunu mārketinga sistēmu izstrādē reklāmai, uzlabojot ražošanas procesus, reorganizējot pilnīgi visās jomās. Un mums vajadzētu mudināt ne tikai visus pakalpojumu tirgu labāk darboties bet uh, vajadzētu kopumā padarīt ekonomikas konkrēt spējīgas, un tā būtu dubul, tas būtu dubults iegums, eh, tāpēc, ka, ja dalībvalstis pašas veiktu investīcijas, aicinot cilvēkus izmantot pakalpojumu tirgu, tad tas mums ne tikai palīdzētu uzņēmējiem, bet arī visai Eiropas Savienības ekonomikai. Tomēr mums tik tiešām ir jāizmanto šī pakalpojumu direktīva. Tā tiek šobrīd uzskatīta par kaut ko tādu, kas ir likumdošanas projekts. Uh, un tā ir sen saistīta ar šo komiteju. Tomēr eh, vajadzētu radīt iespēju, eh, ka mums vajadzētu to transformēt eh, par reālu politisku, ekonomisku programmu izaugsmai premjerministru līmenī. Mani ielūdza īrijas prezidentūra piedalīties viņu neformālajā konkurences padomē nākamajā nedēļā, un tur būs darba sesija par reģionālu izaugsmi MVU. Un es ierosinu komitejas vārdā uh, aktualizēt šos jautājumus arī citiem ministriem, tāpēc, ka man liekas, ka uh, šī ir tiešām neizmantota iespēja. Tā ir uh, viena joma, kur, manuprāt, um, ir nepieciešama stiprināšana Un, iespējams, mēs varētu ieviest uh, nodaļu par to, ka ir nepieciešams veicināt uh, iz, iespējas izaugsmē. Jūs jau tad uh, minējāt par um, šiem te, otrās paudzes kontaktpunktiem, tomēr daudz labprātāk es vēlētos, lai būtu investīcijas, un ja būtu pienācīgs finansējums, tad es nein tad es tomēr investētu uh, tajā, lai tiktu veicināts tas, kas mums ir tagad. Tad, uh, ko mēs vēlamies darīt, lai uh, patērētājs tūnāt pakalpojumiem, es domāju, ka ir kāds kritērijs, un par to es pēc brīža runāšu. Šie kritēriju dati par reālajiem izmantojuma datiem, par šiem vienotajiem kontaktpunktiem un to izmantošanu, un par šo kontaktpunktu darbības radītājiem kur mēs varam uh, redzēt, uh, kā uh, ir izveidot jaunu uzņēmumi. Un tas ir mūsu pareizais ceļš, lai iznotu visus datus. Un tas ir mans viedoklis. Esmu drošs, ka mēs noteikti izstrādāsim veiksmīgu ziņojumu. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas izteikties šajā diskusijā? Švābkungs, Likagārdkungs, vai vēl kāds Tutskundze? Tad lūdzu Švābakungs un Likagārdkungs. Un Uzklausīsim arī citus eh, komitājas eh, locekļus, eh, kurus sniegs savu viedokli. Švāba kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāj kungs, es vēlētos pateikties Bildes kundzei par ievadvārdiem šim tematam. Un es uzskatu, ka mūsu diskusija ir parādījusi, ka mēs vēlamies nolikt prioritātes Eh, daudziem eh, kolēģiem, protams, arī ir savas eh, prioritātes, un es domāju, ka tas mums viss palīdzēs nākotnes darbā. Tautas partijas grupas vārdā vēlos teikt, ka pakalpojumu jomā ir liels iespējas pārobežu darba vietu radīšanā. Piemēram, ir daudz piemēru, ir vācu uzņēmumi, spāņu inženieri, arhitekti, kuri ir kļuvuši par bezdarbniekiem Viņi, viņus var uh, nodarbināt, piemēram, Latvijā-Amerikā. Un tur vēl labi nopelnīt. Es domāju, ka eh, šī direktīva ir noderīga arī Eh, kopienas eh, līmenī šajā pārobežu kontekstā, un es arī piekrītu, kur atsas eh, bilda kundzei attiecībās pārauzības jautājumu vajadzētu koncentrēties uz tām jomām, kuras, kurās ir iespējamas grūtības un ir nepieciešams veikt šos testus, kā piemēram tas tiek darīts Vācijā. Krasnes kundze, Bilskundze runāja tieši par tās lielajām uh, it kā vietējiem atvieglojumiem, kas tiek piešķirts lieliem uzņēmumiem. Nu, tādā ziņā, protams, tas nav varbūt tieši jautājums par pakalpojumu direktīvu. Bieži vien ir tā vietējās pašvaldības. Viņām, protams, ir arī spēkā arī atsevišķās industriālās zonas un kontrētās atbalsta programmas, bet, nu, nevarētu uzreiz uzstacīt, ka tas ir par tādu diskrimināciju. jo gal galā, ja pilsētas pasaka, ka viņas nevēlas tur, lai viņu visu iepirkumu zonas tiktu paceltas uzreiz to pie lielajām automaģistrālēm, tad tas ir vienkārši veids, kā viņi tur mēģina organizēt savu pilsētvidu, bet nevis absolūti uzreiz diskriminēt pakalpojumu sniegšanu. Tā kā te jāskatās, varbūt lietas, kuras mēs nevaram uzreiz um, izsmēst no lājas, uzskatīt, ko tas ir tā kā pilnīgi nevēlami. Es arī neuzskatu, ka tie ir tādi konflikti, kas nebūtu pārvarāmi. Uh, Ir atsevišķas jomas pārkalpojumu direktīvā, kur mēs tomēr varam arī vienoties un arī panākt to, ka mums ir spēcīgāks iekšējais tirgus un šīs lietas, nu, tad mums vēl atsevišķi, protams, jāatrunā. Paldies. Thank you very much. Paldies. Lekagārda kungs arī vēlas izteikties. Pavisam īsi vēlētos eh, jūs atbalstīt, eh, jūsu viedokli, manuprāt, jūs jau labi pateicāt. Mums eh, tik tiešām šajās diskusijās ir eh, nepieciešami eh, atjaunināti dati, jauni skaitļi, kas liecinātu eh, par to, ko ir iespējams uzlabot. Ir sarežģīti piedalīties diskusijās arī manā valstī, tāpēc, ka bieži vien liekas, ka ir, ir nulles pārskatāmība attiecībā uz šām lietām, un tāpēc es tiešām atbalstu šo ideju. Un es arī jūs apskāžu, ka jums ir šik, tik veiksmīgas idejas, jo es arī pats par to varētu būt iedomājies. Paldies! But, um, Vai vēl kāds vēlas izteikties? Un tagad uh, nākamie runātāji. Okay, thank you very much. Labi, liels paldies, Malcolm. Thank the... Vispirms vēlos pateikties parlamentam, ka tas atbalsta komisijas komunikāciju un veltīs laiku priekšlikumu izskatīšanai šīm debatām. Liels paldies ar man, Anna Marija, par šo ziņojumu priekšlikumu. Mēs to ļoti augstu vērtējam. Visu deputātu minēto apsvērumu dēļ šī joma ir svarīga patērētājiem, patērētājiem kā pilsoņiem un arī uzņēmējiem, taču tas ir svarīgi arī Eiropas Savienības pārvietošanās brīvības eh, vārdā, īpaši krīzes apstākļos. Mēs augstu vērtējam šo te vēstījumu, eh, mudināt eh, dalībvalstis aktīvāk īstenot pakalpojumu direktīvu. Es domāju, pateicoties dialogam ar dalībvalstīm, gan oficiālās procedūrās, gan arī konstruktīvu dialogu un kolēģu uh, kontaktu ietvaros uh, varam uzlabot šo situāciju. Un kā tu sacīji, Malko, mēs varam šo ietvaru padarīt uzņēmējiem īstenojumu dzīvēm Te izskanēja vairākas idejas par šo ziņu, varbūt varētām īsumā pievērsties. Te jautājums par datiem. Es domāju, ka skaitļi Annas Marijas ziņojumā pamatojas pētījumā, ko mēs īstenojam komisijā, pētījumu veids Digimarket un arī e, e, ECFIN ģenerāldirektorātā, e, ekometrikas e, dati. Eh, tur bija runa par ambiciozākām iespējām, par labāku eh, ietekmi īstenojot šo direktīvu. Ja jūs eh, paskatāties uz pielikumu, tad tajā ir atrodama informācija par katru dalībvalsts atsevišķi. Ja jūs vēlaties gūt sīkāku informāciju, tad mēs esam gatavi komisijai jums to sniegt. Ir vairākas lietas, kas šeit izskanēja. Pirmkārt par patērētājiem. Es domāju, ļoti svarīgi, lai patērētāji arī justu iekšējā tirgus ietekmi uz viņiem. Bieži vien eh, tirsniecības ģenerāla direktorātā mēs veltām daudz laika tam, lai patērētājiem būtu iespēja iepirkties eh, tieši saistē, taču bieži vien viņi piedzīvo, ka viņi tiek diskriminēti. Jā, komisija var eh, spēlēt savu lomu, taču arī parlamentam ir savs sakāmais, kā jau sacīja viens deputāts, viss nav tik vienkārši, taču gal galā mēs nevaram piespiest uzņēmējus ievērot kaut kādas uzņēmējdarbības modeļus. Taču tad, ja patērētājiem ir iespējas, ka viņi negūs labumu no iekšējā tirgus, tad skaidrs, ka mums ir jāizvērš dialogs ar uzņēmējiem, kāpēc tas tā ir un kā mēs varam viņiem palīdzēt. Otkārt, proporcionalitātes jautājums, tas izskanēja pāris reizes, Gebhardas kundze sacīja, ka regula kā tāda nav nekas ļauns. Jā, komisija piekrītam, ka regula parasti izpilda ar to saistītās cerības, taču jādomā par kādām interesēm iestājas regula un vai regula proporcionāli uh, aizstāv šīs intereses. Mēs esam skatījuši vairākus atšķirīgus re regulējušos modeļus, ne tāpēc, ka viens ir labāks par citu, bet gan tāpēc, ka mēs vēlējamies, lai mums būtu pārskats par to, kā tas īstenojams, un lai mēs labāk saprastu šīs proporcionalitātes eh, aspektus. Jūs ļoti labi norādījāt uz to, kur, š, ka šeit vajadzīgs vēl progress. Un tālāk, treškārt, uh, cik tas ir īsten uzņēmē. Es saprotu, ka tad, ja ir uh, brīvi līdzekļi, tad mums ir jāreklamē mūsu paveiktais darbs. Es saprotu, ka uzņēmēji nedod, nevēlas iegūt informāciju no vairākiem informācijas avotiem. Viņas interesē šādu viena pieturs aģentūru. Taču mēs ļoti labi saprotam jūsu punktu, ka ir jāveicina Nu, dažādās iespējas, un rudenī būs vienotā tirgus mēnesis, tad būs debat, debates gan tiešsaistē, gan reāli ar uzņēmējiem, un tad varētu arī izstrādāt praktiskus instrumentus mazajiem uzņēmējiem lai viņi varētu pārdot uh, arī savas preces tiešsaistē. Un uh, šis jautājums bieži tiek norādīts arī no viņa paša puses, ka viņi vēlas, lai būtu šāda viena pieturs uh, aģentūru. Pateicamies par jūsu sadarbību, un mēs esam gatavi strādāt arī turpmāk ar jums un dalību valstīm. Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs, un par jūsu pastāvīgo atbalstu mūsu centieniem, un mēs tiešām kopīgiem spēkiem vēlamies šo pakalpojumu direktīvu virzīt tālāk, tā lai no tā visi gūtu labumu mēs ceram, ka varēsim arī to paplašināt, un es domāju, mums jau ir bijušas diskusijas par vienotā tirgus mēnesi, un tad varbūt arī šeit varētu pavirzīt šo jautājumu. Kur atsaspild, kundze, varbūt pēdējā komentāra no jūsu puses un arī darba grafiks. Sākšu no tā, ko jūs sacījāt. Jūs ļoti daļrunīgi paudāt mana ziņojuma pamatvēstījumu. Tiksim pāri šim uh, likumdošanas procesam un virzīsim reālo ekonomiku. Es augstu vērtēju jūsu līdzdalību eh, pārdomē, un eh, es skaidri zinu, ka jūs esat ļoti labs vēstnieks virzot pakalpojums. Tad ir vairāki punkti, kas šeit izskanēja no kolēģa Mucekēpārs kundze. Esmu gandarīt par to, ka galvenajos punktos mūsu uh, viedokļi saskan par eh, šī ziņojuma virzību un galvenajiem punktiem. Un runājot par patērētēm, gribu sacīt, ka 22. pantā neesmu paredzējusi norādīt kaut kādā veidā, kā uzņēmumi ir pienākums pārdot varbūt tagad es neizskanēju tik skaidri, bet grozījumā iekļaušu ideju skaidrā. Runājot par aptvērumu, jā, jūs pamatot norādījat to, ka mums ir ierobežots rakstuzīmes skaits, un tātad nevaram pilnīgi visam pievērst uzmanību. Un jauki Gebhārdes kundze, ka norādījāt uz saikni starp 20. pāntu un 1. pāntu. Jā, darba e, tiesību jautājumi ir nacionālajā pārziņā, tātad tie nav skaram šeit ziņojumā. Vēlos pievērsties Aldes grupas kolēģi sacīto. Jūs runājat par 20. un 1. pāntu. Ah, nu, tad skaidrs, es par to es jau ne. Gebhārdes kundze. Uh, Jūs sacītais par nacionālo nacionāla tiesība akta. Es nebūtu nesaku, ka nacionālajie tiesība akti būtu nepareizi vai mums no tiem būtu jāatsakās. Es vienkārši saku, mēģināsim īstenot pakalpojumu direktīvu tādā veidā, lai tas būtu konsekvents un integrēts nacionālajos tiesību aktos. Es saku, mums būtu jāpievērš vismaz apusējai atzīšanai. Tātad es piekrītu jūs vienu. Rūlis kundzei vēlos sacīt, mums laika ir daudz, neuztraucieties. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. mājas, grozījums izskatīsim 29. un 30. mājā, komitejā balsosim jūlijā un plenāru sesijā balsosim sesijā. Gebhārs kundze, jūsu komentārs par to, ka mums nevajadzētu izvērst sankcijas pret dalībās, es tam pilnīgi piekrītu mans. Uh, ziņojums ir uzaicinājums uz dialogu. Tiešām izskan ideja, uh, pievērsīsimies kolēģu uh, sadarbībai, pārskatīšanai, diskusijām padomē vai visādās citās formās, lai ar prezidentūru mēs secinātu, kādā veidā komisija var palīdzēt ar savām vadlīnijām, lai šī direktīva tiktu izsanot. Es domāju, Nav te nekāda aizbildināšanās, ka, lūk, eh, tiek pārkāptas sabiedrības intereses. Tā būtu tikai aizbildināšanās. Krīze un vēsturiski augsts bezdarba līmenis tikai liek mums rīkoties ātrāk, un eh, situācija kopš 2006. gada ir mainījusies. Es ceru, ka esmu pieskārusies vairumam jūsu komentāru. Ja tā nav, tad lūdzu atgriezieties pie manis. E, tiešām vēlos ar jums sadarboties, vēros pateikties ķerī, sekretariātam, visiem ēna referentiem un jums. Priekšsēdētāji par jūsu atbalstu atgriežos mājās ar iespaidu, ka mēs visi esam uh, vienādos ieskatos. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, mums ir eh, jāpanāk progresu jūsu ziņojumu, tas būtu būtiski svarīgi. Pirms oktobra izaugsmes samita ir jābūt parlamenta nostājai, un jūsu darba grafiks mums to ļauj. Grozījuma iesniegšana 7. mājā, darba laiknātos 29. 30. mājas tiks izskatīta grozījuma. Kompromisa grozījuma tiks izskatīta balsojuma komitejā līdz jūlijam un tad skatām plenāra sesijā septembrī. Tā tad tā, tā mēs ierosinām turpināt darbu pie šī priekšlikuma. Liels paldies, ka vadījāt šo darbu. Tagad pārējām pie mūsu pēdējā rīta cēliena darba kārtības punkta. Tad atzinums, ko mēs uz eh, Rūpniecības komiteju gatavojam par mākoņdatošušu. Ferhens kundze nevarēja būt klāt, tāpēc viņas kolēģi stāstīs par darbu un par grozījumiem, un es ar veselu virkni kompromisu grozījumu paredzēt. Lokigārda kungs ir devis prom. Ak, nē, viņš ir šeit. Enstrom kungs nav klāt, bet nav nu, skaidrs, ka mums ir būs iespējams izvērst diskusijas, kurš pārstāv komisiju, skaidrs. Tātad, uzklausīsim komisiju pēc tam. Liels paldies, ka esat mūsu viesi. Uzklausīsim Žvēna kungu kurš pārstāv referentu. Paldies priekšsēdā. Vera Jankundze, diemžēl, šodien varēja būt klāt. Viņas nevar piedalīties šajā viedokļā apmaiņā par mākoņu datošanu. Viņa lūdza man izteikties viņas var. Pirmkārt, viņa pateicās visiem. Uh, kas sadarbojas 72 grozījumi, tika iesniegti, daži ir saistīti ar, piemēram, NATO aizsardzību, citā ko vairāk saistīti konkrēti ar makoņu datošanu, un vairumu grozījumu referente atbalsta. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā notika pirmās diskusijas. Diskusijas koncertējas astoņiem punktiem. Tālāk uh, lielā ātruma platjoslī internets, ka tas uh, viņas skatījumā tas ir nepieciešams priekšnoteikums mākoņu datošanai un sociālas referents sacīja, ka jānodrošina godīgi piekļuvi internetu visiem pilsoņiem. Otrais punkts - datu aizsardzība. Jānodrošina eh, referents skatījumā, ka eh, dati tiek nodoti eh, attiecīgā termiņā, un tas ir svarīgi patērētājiem. Tālāk juridiskās prasības treškārt. Referenti pieprasa skaidrs prasības par līgumslēdzēju pusēm un pa, patērēta aizsardzība ir visā Eiropas Savienībā jāpiemēro arī attiecībā uz mākoņu datavošanu, arī lai vairotu uzticēšanos. Tālāk eh, līgumu slēgšanas noteikumi, lai nodrošinātu patērētājiem un uzņēmējiem juridisko noteiktību, ir paredzēts vienots tips Eiropas Savienībā un to, Referenta augstu vērtēja, taču jāatrote pareizais uh, līdzsvars. Piekārt runājot par uh, tehnikas standartiem, Malakome kunga grozīja viņa atbalsta neitrāls normas, lai, lai maksimāli liela būtu konkurence un aizsargāt patērētājs. Seškārt datu nodošana trešām valstīm, referente atbalsta grozījumu pieeju, pieeju 61. grozījums, es to iesniedzu, saskaņā ar to mākoņu datošana var izraisīt problēmas ar to, kā tiesība akti uz to attiecas. Un tad runa ir par datiem, kurus uh, Eiropas Savienības dalībvalstu uzņēmumi uzglabā trešās valstīs. Tātad te tiek noteikta uh, operatora atbildība, ka tiek ievērot tie paši noteikumi attiecībā uz datu aizsardzību, kas Eiropas Savienībā. Turklāt patērētājs ir jāinformē, kad uh, pakalpojums sniedzējs datus par viņu nodot trešām valstīm. Tālāk licences mākoņu datošanas jomā. Tam jāveicina radošums, ņemot vērā lietotāju tiesības. Tālāk pēdējais punkts. Uh, privāt, kopija privātums ir jāpiemīt. Komisija ir jāpiedāvā pasākumi, lai digitālie konti, uh, kas tiek uh, pakļauti līgumiem, netiktu apdraudēti, ka tie tiek nodoti kādas citu uzņēmumu rokās. Liels paldies visiem ēnu referentiem un referenta atbalsta vairumu grozījumu. Ja manā rīcībā ir 30 sekundes, es labprāt pastāstītu pats par sevis, par pašiesniegtiem grozījumiem. Vai es varu to darīt tagad? Jā, pavisam ātri. Tātad milzīgs paldies priekšsēdētāji. Runāšu par eh, maniem grozījumiem. 22. grozījums par eh, datu pārnesamību. Tātad, eh, kad operators ja uzņēmums tiek mainīts, ir jābūt skaidri noteiktiem termiņiem. Mākoņu datošana ir jāatbalsta kā iespēja atvesļot Eiropas ekonomiku, un tādēļ esmu iesniedz vēl vairākus uh, apmēram desmit grozījums, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, kur fiziski atrodas datu pārstrādes centri, un tajā gadījumā, kad tie tiek nodot trešajām valstīm, tad es nevēlētos, lai mani dati, piemēram, atrastos tādā centrā, kas fiziski atrodas Ķīnā vai Indijā. Es nevēlētos, lai man dati, piemēram, atrastos tādā bāzē, kas fiziski ir izvietota Ziemeļkorejā. Tā tad arī datu fiziskā uzglabāšana ir svarīga. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you very much. Uh... Paldies. Paldies, priekšsādātāji pateicos referentei manuprāt, viņi tiešām mēģinās jau ņemt vērā ličinās grozījums un tiešām piedāvāt šeit šādu savstarpēju saprašanās veidu. Vienlaikus ir ļoti svarīgi arī saprast, ka datu uh, atbilstība un datu pārnesamība ir ļoti labi izskaidrota. Un arī datu aizsardzība nav jāsaprot kā tikai tāds milzīgs kavēklis bet gandrīz arī Eiropas konkurētspējas priekšrocība. Nu, ja mēs skatāmies arī, ka citās Eiropas valstīs ir arī jau centieni nodrošināt absolūtu datu drošību. Tad mēs runājam, protams, par neutralitātes, nediskriminēšu piekļuvi un tam līdzīgi tie ir visi senie principi, kas ir svarīgi, bet šeit tas viss ir ļoti labi apkopots un līdz to es uzskatu par ļoti labu dokumentu. Tas arī atklāja tālāku Eiropas stratēģisko virzienu. Paldies! Lehgard kungs. Tā kā referenti nav uz vietas, nu tad izteikšos īsi un nevilkšu lietas garumā. Izlasīju ar lielu interesi arī iesniegtos grozījumus. Mākuma programmatūras būs absolūti arī, manuprāt, viens no galvenajiem ekonomikas virzītāju spēkiem nākotnē. Un tā sasaikne ar internetu, manuprāt, ir absolūti svarīgākais, kas ir jāuzsver. Tā kā to arī vēlos te akcentēt. Tas ir jāizsaka nožēla par Eiropas valstu lēmumu samazināt Connecting Europe Facility instrumentu par 8 miljardiem eiro šo finansējumu. Ja es tiešām vēlētos, lai ir šādi savienojumi un arī internets savienojumi, un tas pavērtu jaunas iespējas arī mākoņu programmatūrām Eiropā nākotnē, bet tas nav tad noticis šobrīd, tas naudas nav. Un tālāk man liekas, ka, nu, ko lielākos grupas šķiet arī ir jau vienošās par arī kompromisu grozījumiem, tā kā es tagad sagaidu turpmāko sadarbību. Paldies. Rūles kundze, izteikšos pavisam īsi, vēlos pateikties referentei, jau arī pats viņa ziņojums jau apkopoja svarīgākos uh, punktus, un tagad vēl jaunie grozījumi. Un tad tur jau kļuvis lieki vēl kaut ko runāt par datu aizsardzības papildus grozījumiem. Tas viss tā tur ir iekšā, tagad būs ļoti labs arī ziņojums, un uzskatu, ka tas ir tiešām pieņemams. Un tieši datu aizsardzības jautājums, manuprāt, ir centrālais jautājums. Un tā kā mēs, kas esam arī atbildīgi uh, par patērēto aizsardzību, tad ir ļoti svarīgi, ka šajā gadījumā tas jau viss ir atrunāts. Arī mākoņu programmatūras jautājumos. Es arī vēlos uzsvērt un piekrītu jums, Rūlis kundze. Īpaši tādēļ, ka esmu bijis arī referents par uh, telekomunikāciju direktīvas atsevišķiem aspektiem par vispārējām universālām tiesībām un lietotāju uh, privilēģijām. Un ja to tādā attiecinām arī visu uz mākoņu programmatūru, tad tas ir tikpat svarīgi nodrošināt, lai tas veids, kā patērētāji šobrīd neredzamā veidā izmanto mākoņu programmatūras, arī viss attīstītos pareizā veidā. Es nevaru īstenībā piekrist Čuveno uh, kungam par to, ka vajadzētu patērētājiem sākt uh, skandināt trauksmes zvanu par to, ka viņam jāskatās, kur taču šie dati tiek saglabāti. Galgalā tie savstarpēji starptautiskie noteikumi, kas tiek ievēroti, un tādēļ, man liekas, tam vairs tik nav tik liela nozīme. Datu aizsardzība, datu drošība, šie jautājumi pie tā mēs strādāsim arī jau tūlīt pēcpusdienā. Uh, Tad mēs runājam par globālā līmeņa aizsardzību un Eiropas līmeņa aizsardzību. Tā ka tā būs svarīga informācija, kur mēs arī turpmāk diskutēsim. Bet galvenais, protams, akcents te ir uz patērētājiem. Nu, piemēram, mēs skatāties uh, fotokameras. Bieži vien ir tā, ka viss sasaistīts ar internetu. Kā jūs to no, nofiksējat? Tā uzreiz ar bezvadu tīklu, tas uzreiz tiek noglabāts kādā mākonī, datu mākonī. Un līdz ko es nopērku fotokameru, man uzreiz prasa, vai jūs vēlaties arī to sasaistīt ar konkrētu mākonu programmatūru. Tas ir reāls jau piedāvājums šobrīd. Tā kā jāskatās, kādā veidā tad var pārnešos datus no viena piedāvātāja uz otru, cik efektīvi un strauji to var izdarīt, Tātad jautājums tieši par pārnesamību mobilajos sakaros ir bijis absolūti svarīgs. Un tagad tas tad arī pārnes šajā ziņā. Mums ir jāskatās, kādi ir šie nosacījumi tajā brīdī, kad patērētājs iesaistās kādā mākoņu programmatūrā un kādi būs tālākie nosacījumi tālāk attīstībai. Tas viss būs arvien aktuālāk nākotnē. Un kas notiek tajā brīdī? Uh, ja patērētājs izmanto mainīt savu operatoru. Tā kā jānodrošina garantijas, ka viņš savus visus datus var pārnest mierīgi. Tā kā komisija sagatavoties viņam šeit nāk īstajā laikā, un mēs arī varam sniegt savu ieguldījumu. Tad vēl mēs ar Engstroms kungu arī strādājam pagājušo nedēļu jau pie šo grozījumiem. Ja lai gan šis jautājums nav mūsu tiešākā atbildība, tas tomēr ir arī jautājums par patērētājiem, un tas ir jautājums par intelektuālu īpašumu autotiesībām. Un Engstroma kungs savos grozījumos norādīja šādu situāciju, ka jūs jau arī varat iegādāties arī tātad kādu mākslas darbu un vēlties to glabāt kaut kur mākonī. Un šāda situācija nav īsti skaidra. Tādā ziņā, ka ja jums gribat to arī izmantot nedaudz neierastā veidā un arī ar to dalīties citiem, tad uzreiz nav skaidrs jautoties vīram. Nu, tā kā tur ir jāskatās, kāds var sarisināms. tagad ir vesela tāda virzība par to, kādā veidā vispār notiek šī pārvēršanās un kā pārnese un kādā veidā patērētājs sāk arvien aktīvāk izmantot mākoņu programmatūras. Es domāju, ka tiešām te kolēģi ir ļoti labu vadību uzlikusi, u, izvirzījusi, un mēs arī jau balsosim drīz par to visu, tad maija beigās. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Galērs kundze. Nē, es eh, negribēju runāt par autortiesībām, bet es gribu zināt, priekšstādā, jūs jau zināt, ka šis digitālais pasaules jautājums mani iedvesmo, un es eh, ļoti labi es paskaidroju, man ļoti labi paskaidroju, ko nozīmē mākoņu datošana, un es tagad varu spriest, un es varu sacīt, ka datu reāla atrašanās vieta pretēji tam, ko sacīja mans dārgais kolēģis Živēna kungs, uh, nebūt nav tā noteicējošā. Noteicošais ir šo datu atjaunošanas vai arī datu apstrādes uh, instruments, tātad uh, šī programmatūra. Nav svarīgi, kur reāli šie dati fiziski atrodas. Jautājums ir, kā mēs šos datus varam izmantot un kā tie var tik klāt. Ir nepareizi uzskatīt, ka datu fiziska atrašanās vieta ir svarīga. Piemēram, kad mēs runājam par neatkarīgo mākoni, tas nu nekad netiks īstenots. Viss, ko mēs Eiropā varam paveikt, ir izveidot pārstrādes centrus, apstrādes centrus, tā lai šie dati būtu droši, taču vai viņi reāli atrodas Ķīnā vai citur, tam nav jēgas. Svarīgi ir tikai tas, kā mēs tos varam izmantot, kā mēs tiem varam tikt klāt un tos aizsargāt. Tā, tas ir tāds tehnisks dabas paskaidrojums, ko gribēju izklāstīt, jo daudz laika esmu veltījuši šī temata pētīšanai, rīt pat dodos uz ASV, lai uh, pavērotu, kā šīs lietas tiek kārtotas pie ļoti svarīgiem operatoriem. Es domāju, ka nav jādzīvo šajā mākoņa um, pasaulē, taču ir jā, jāapzinās, kāda ir tehniskie dati. Paldies. Uh, Marija Kampalāga no komisijas. Viņa tieši strādā pie šī jautājuma. Es dotu vārdu jums. Lūdzu. Thank you very much, Chairman. Uh... Ja, paldies, priekšsēdētāji. Man arī liels prieks arī piedalīties šeit komitejas darbā. Paldies jums arī par iespēju arī dalīties ar maniem iespējām pāris komentāri. Iepazīstoties ar jūsu komentāriem, mēs ļoti atzinīgi varam sapjust, cik jūs labprāt iesaistāties šajā jautājumā tālākā virzībā. Mūsu izvēlētā pieeja ir pozitīva pret mākoņu digitalizēšanu Tātad par to, kādā veidā aktīvāk izmantojam to visu, tas ir absolūti tāds, nu, jauns pārvērsiens un um, atskaits punkts un arī jau bija mums arī cits pasākums, kur Filips Šovākungs arī te, un referents kundze arī par šiem jautājumiem izteicās, un arī galu galā šie jautājumi tiek risināti, arī tas, ko jūs atšķiet Šovākungs. Un komisija absolūti, protams, var runāt par plaķoslas savienojumiem. Arī piekrīt uh, eh, CEF, uh, eh, tad, kur mēs nām Connecting Europe Facility, ka tas īsti neatbalsta uzstādītiem sākotniem Eiropas mēķiem. Tātad mēs runājam arī par piekļuvis tīkliem kas atrodas ne tikai kā pamatīglis, arī apus Eiropas nereti. Nu, te parasti ir ļoti skaidra, ļoti efektīvas un jaudīgas radio sistēmas, kas ļauj to izmantot arī bez kabeļu savienojumi. Tālāk par uh, juridiskiem ietvaru, par datu aizsardzību, par pakalpojumu drošību, tāpat arī citi jautājumi par privātajām instrumentiem. Jā, mēs katrā ziņā tas arī ar prieku sekojam, kā te, tas tiek izcelts ziņojumā, un arī turpmāk pie šī jautājuma strādāsim. Tāpat arī jūs priekšsādāt uzdotais jautājums par to, ja jūs kādu nu, mūzikas skandarbu arī glabājat kaut kur mākonī, ehm, ka tad arī jāskato šie tieskie aspekti. Mēs katrā ziņā pie tā visā aktīvi strādājam. Mēs arī esam izveidojuši Eiropas mākoņu partnerību, un te mēs runājam arī par budžetu. Arī jau lielo, arī atzinību, ko tas izplānījies jau pārvaldības ietvaros. Mēs arī uzskatām, ka šīs idejas var risināt arī uh, veidot tādu vidi, kas ir dinamiska un tiesi veicina spēcīgu operāto darbību mākuma programmatūrai. Arī valsts iestādes var spēlēt būtisku lomu nodrošināt valsts iepirkums, un līdz ar to visu šo vidi vēl ātrāk dinamizējot un padarot vēl pievilcīgāku. šobrīd tiek uzskatīts, mēs nenodrošinām īsti labus pakalpojumus Eiropai. Bet eh, tā nav, jo galu galā mēs arī sniedzam atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Mm, tirgus tiek kā piedāvātājs, un no tā iegūst arī kā patērētāji mazie video uzņēmumi. Tā kā te ir vēl papildus jautājumi par standartiem, par līgumiem, par pakalpojumu atrunāšanu. Tie ir ļoti svarīgi visi aspekti. Kopumā mēs esam ļoti priecīgi par to, kā mums ir bijušās padziļinātas diskusijas, un mēs tad varam izskatīt arī šos grozījumus. Un esam gatavi arī atbalstīt no mūsu puses jūs, un labprāt uzklausām arī jūsu akcentētās lietas īstenošanas darbā. Gaidām, ka mm, gal galā arī mēs to pieņemām, protams, arī pagājušo gadu septembrī, un tagad tas ir pašs tāda ļoti darba duna, tā kad mēs pie visu strādājam un iesaistām arī valsts iestādes, patērētāju organizācijas, patērētājus, un paldies jums par jūsu arī ieguldījumu. Paldies! Paldies jums! Un Paldies, ka jūs katrā ziņā arī te no komisijas puses virzat šo jautājumu un arī katrā ziņā veicināt Eiropas konkurētspēju, piedāvāt arī jaunu pakalpojumu attīstību, kas ir tik svarīgi. Nu, ko es jau kā iepriekš teicu, ar jūsu atļauju, protams, tad um, mēs esam patrunājuši tādu tālāko darbu kārtību uh, šajā jautājumā plānots balsojums komitejā. Uh, māja beigās. Tālāk ar ēnu referenti atrunās to arī ar Verheinas kundzi. Un es saprotu, ka viņi jau izstrādā šobrīd kompromisu grozījumus, kas būs ļoti vērtīgi. Mēs tos tā gaidām ar nepacietību, un tad rūpniecības komitejas balsojums gan ir plānos tikai oktobrī, kas izskatās diezgan vēlu un plenās tas jau novembrī. Nu, paskatīsimies, varbūt šo tom tomēr varēs pavirzīt jau straujāk. Labi, paldies jums visiem par rīcēlienu un par šo darbu. Un tie, kas jūs mums sekojat arī internetā, jūs varat arī e, te pieteikties un mums jaunāko ziņu rakstu, labkārt rakstu, un šo ziņu lapu jūs varat arī dabūt elektroniski. Pēcpusdienā savukārt tad atsāksim, kur mēs runāsim par informācijas sabiedrību saistītiem jautājumiem. Te būs kiberdrošības jautājums, strateģiskais priekšlikums, ko sagatavos Eiropas komisija un tas tātad nosūtīts mums, kā vadošai komitejai. Tātad komisija ieradīsies un iepazīstinās ar ietekmes novērtējumu, tātad šo stratēģiju, un tas ir pulksten četros, bet pirms tam jau stundu veltīsim, lai debatētu ļoti svarīgus priekšlikumus par medicīnas iekārtām un in vitro medicīnas iekārtām. Par to runāsim pulksten pēc trijos pēcpusdienām. Paldies, ka arī sekojat mūsu darbam šorīt.